Diamo inizio alla komisione. Labi, sāksim. Atsāksim eh, darbu pēcpusdienas eh, sesiju. Lūdzu visus ieņemt vietas. Innanzitutto voglio salutare e ringraziare della loro presenza un gruppo eh, Vispirms es gribēju sveikt vienu apmeklētāju grupu Akta ah, vēl šeit ir saņēmuši ielūgumu ierasties uh, jaunie lauksaimnieki, un paldies, ka jūs esat atnākuši laipni lūdzam Eiropas parlamentā. Con... Uh, Tā tad es teiktu, ka mēs varētu atsākt darbu. Un uh, pirmais uh, punkts pēcpusdienas sesijas darba kārtībā ir kopējā lauksaimniecības politika līdz 2020. gadam. Un sāksim ar pašu svarīgāko, proti ar uh, um, KLP reformu. 18. novembrī mums jau bija pirmā viedokļa apmaiņa un diskusija. Mēs esam sākuši darbu pie šī reforma procesa, bet uh, turpmākajos mēnešos mēs uh, ikdienu strādāsim pie tā, lai izveidotu ambiciozu nākotnes KLP, kas varētu atbilst globālā, globālajiem izaicinājumiem, un uh, lai lauksaimnieki varētu ražot preces, turklāt, uh, lai šī ražošana būtu ilgtspējīga. Pagājušā gadā mēs konstatējam, ka saistībā ar Lisabonas līgā, līguma spēkā stāšanos uh, Eiropas parlamentam ir palielinājusies atbildība, pilnvaras. Un arī komunikācijas jomā ir jauni institucionāli uzdevumi. Mums ir um, jāapklusina kritiķi. Šodien uh, uh, šī uh, ir sagatavots dokuments, kurš pašlaik tiek tulkots dažādās valodās. Tajā ir apkopota sākotnējā diskusija. Un šodien pie mums viesojās uh, komisijas pārstāvis no lauksaimniecības ģenerāla direktorāta Haniotis Kungs, un viņš uh, noteikti varēs atbildēt uz uh, daudziem jautājumiem. Bet vispirms gribēju dot vārdu mūsu referentam. Uh, Albertam Desam, kurš ievadīs mūs šajā tēmā. Es eh, sveicu arī itāliešu lauksaimniecības um, savienības pārstāvis, kuri eh, šodien viesojas pie mums parlamentā. Dod vārdu Albertam Desam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātās kolēģis un kolēģi, dārgie šīs dienas diskusiju dalībnieki un godātie komisijas locekļi. Gribētu īsi atsaukties uz to, ko Šolas kungs mums ir izklāstījis. Mums ir pirmais izvār, izvērtējums, kur mēs veicām tieši pēc prezentācijas. Gribētu pateikties arī komisijas darba grupai, komitejas darba grupai, kura uzdeva virkni jautājumu. Pēc Šiola ziņojuma prezentācijas es jau teicu, ka tas ir labs pamats diskusijām, bet daudz jautājumu vēl ir atvērti. Un, ja es palūkojos uz darba grupas veikto darbu, tad tur jau ir, tur vien ir 74 jautājumi, kur turpmākajās nedēļās mēnešos ir jāatbild, jeb tas eh, būtu jādara komisijai. Komisijas priekšlikums daudzos punktos vēl ir atvērts, bet es redzu mm, daudz iespējas parlamentam, ka mēs varētu mūsu ziņojumā rīkoties detalizētāk, lai noslēgumā ziņojums būtu tiešām uh, spēcīgs, kurš rastu vairākumu atbalstu parlamentā. Es uh, atbalstu to, ka Komisārs eh, vēlas pieturēties pie divu pīlāru sistēmas. Kaut gan arī šeit vēl ir daudz jautājumu, par kuriem vēl jāspriež. Pirmais pīlārs eh, tiks simtprocentīgi tiks eh, finansēts simtprocentīgi no Eiropas Savienības budžeta un, un es arī atbalstu komisijas, vie, komisijas viedokli, ka tiešie maksājumi pēc 2013. gada ir godīgi jāsadala darba dalībvalstu starpā, un atšķirības starp dalībvalstīm nevar tikt saglabāta tādā veidā, kāda tā pašlaik ir. Es domāju, ka mums vajadzētu padomāt, un mēs jau esam par to domājuši, ka maksājumi, par kuriem mēs diskutējam šodien, un tie attiecās uz uh, jaunajām vecajām dalībvalstīm, ka šie maksājumi izmainīsies līdz 2013. gadam. Vecajās dalībvalstīs mums ir izējas punkts 2008. gads un mums ir maksājumi 288 eiro uz hektoru un jaunajās mums ir tikai 98 eiro, bet līdz 2013. gadam situācija izmainīsies, jo Eh, šī summa vecajās dalībvalstīs saglabāsies 288, bet jaunajās eh, valstīs tā palielināsies līdz 198. Tas nozīmē, ka līdz 2013. gadam eh, dalībvalstīm būs papildus 100 eiro. Un līdz ar to šis, šī ietekme nebūs tik dramatiska, kā to bieži atspoguļo, jo jo dalībvalstīm ir arī, vecajām dalībvalstīm eh, teritorija ir 2,5 reizes lielāka nekā jaunajām, un eh, pašlaik mēs runājam par 25 eiros hektāru, un mm, es domāju, ka pa šo laiku jau arī jaunajās dalību valstīs būs sasniegts līdzīgs līmenis. Es domāju, ka ziņojumā mēs eh, šo problēmu varēsim labi mm, nokontrolēt, un 2013. gadā es domāju, ka mums nebūs tāda krāsa pārmaiņa, bet mums būs pietiekams pārējais laiks. Bet kur ir manas lielākās bažas? Tas ir komisijas priekšlikumā saistībā ar šo ek ekoloģizācijas komponentu. Tas attiecās uz pirmo pīlāru. Protams, arī šeit mūsu komitejā būs dažādi viedokļi, bet daudzās sarunas, kur līdz šim esam vēdis, un es vienmēr cenšos eh, visiem, kas vēlas dot eh, iespēju šādām sarunām, es nesmu saticis neviens šajās sarunās, kurš man būtu teicis, ka komisijas priekšlikums būtu labi un praktiski īstenojams. Vislielākā daļa uzskata, ka komisijas priekšlikums e, ir jāturpina tā, kā paredzēts, bet, ja tas tik tā tiks darīt, tad mums būs jāsastopas arī ar e, birokrātijas šķēršļiem. Bet kas ar vien tiek minēts? Tas ka mums sabiedrībai ir jāsniedz pamatojumu, kāpēc mums šādi e, maksājumi e, lauksaimniecībā nepieciešami. Jautājums ir par to, kāds būs šis, e, šī ekoloģijas e, šis e, aspekts pirmajā pīlārā. Manuprāt, tas atkarīgs no tā, cik, cik lielus finanses mēs paredzēsim. Uh, Ja mēs, mums bū, ja mēs gribētu tādu budžetu, pirmajā uh, pīlārā, kas atbilst 150 eiro, tad mēs uh, zaļiem nevaram no viņiem gaidīt lielāku uh, darbu, bet ja mēs domājam par 270 līdz 300 eiro, tad mūsu situācija jau izstās pavisam citā, tas mums jāņem vērā arī ziņojumā, un um, Manuprāt, pirmo lēmumu mēs varēsim e, izdarīt leģislatīvajā ziņojumā, tad, kad mēs zināsim, kāda e, konkrēti e, politika mums būs iespējama pēc 2013. gada. Un es gribētu arī pieminēt, jo to, par ko mēs bieži esam šeit diskutējuši, ka, a, lau, ka izmaksas lauksaimniecības politikai Eiropā a, arvien tiek minēti, šie procenti tiek minēti, un tie ir ir aptuveni 40%, bet līdz 2013 gadiem tās vēl samazināsies. Bet jāsaka, ka š, ja mēs visus rēķins izdarītu tikai no Briseles, tad mums būtu 1% agrārē politikai. Un jau 70. gados mums bija 87% uh, no Eiropas Savienības budžeta. Nu, mans viedoklis, zinu, ka mans viedoklis vien nav piemin, pietiekams, ka mums jārod kompro, kompromis, bet es domāju, ka mums jāizdara skaidrs nošķirums te pirmo un otro pīlāru un ziņojumā ir minēti arī jautājumi kur mums vēl ir jāatrod konkrēta definīcija. Ja runa ir par maksimālo robežu, tad mums vēl jāpadomā, kāda konkrēti varētu izskatīties šī robeža. Un zinām, ka lauksaimnieku vidū šīs diskusijas varētu būt ļoti dažādas, zinu, ka ir arī grūti atrast juridiski pareizo nošķīrumu. esmu tādos uzskatos, un tad var atbalstīt komisiju, ka e, vajadzētu veicināt reģionālo modeli tiešies maksējumos. Turklāt šo e, mums vajadzētu izmantot šādu reģionālu pieeju. Bet kas attiecās uz e, atbalstu, uz atbalstu regulējumu, par to vēl vajag uh, diskutēt, mums nevajadzētu šo summu mm, mm, nosaukt konkrēti ļoti augstu. Pašlaik mums ir 13,5 miljoni lauksaimnieku saskaņā ar statistikām. Un ja mēs uh, skatāmies uz izmaksām, tad uh, mums te varam domāt par 13, vairāk kā 13 miljārdiem. Un, ja mums nepieciešami uh, lielāks finanses, tad mums ir jāmeklē pareizā sistēma, lai visam varētu pareizi arī atbilst. Es domāju, ka mūsu pasākumos tas ir svarīgs punkts. Mēs esam jau diskutējuši par šādiem jautājumiem. Es domāju, ka komitejā uh, var atbalstīt līdz šim um, uh, tās sarunas, kuras esam vēdis ar politisko grupu, un um, mēs varam palikt atbalstīt to, ka jāsaglabā mehānismi, ja mēs gribētu likvidēt mehānismus, un pēc tam vēlāk izrādītos, ka pam, kā tirgus traucējumu dēļ šie mehānismi atkal ir nepieciešami, tad uh, būs nepieciešams pārāk ilgs laiks, lai Eiropas līmenī par tiem atkal varētu pieņemt lēmumu. Apsveicu komisijas lēmumu uh, par to, ka uh, pabalsti uh, kalnu teritorijām un citām grūtpieejām teritorijām tiek paaugst, ka tie tiek saglabāti otrajā pīlārā. Un ka tiek paredzēts mazāks kofinansējums um, papildus pasākumiem. Un, un ka uh, lielāks kofinansējums tiek saglabāts um, uh, vairāk prioritāriem pasākumiem. Un minimālajiem, minimālajā procenta likmē arī jānāk no pareizā avota. Bet, protams, ka šajos jautājumos vēl ir ļoti daudz atvērti jautājumi, par kuriem mums vēl ir jādiskutē turpmākajos mēnešos. Mēs esam veduši sarunas arī ar zinātniekiem, Mums ir jā, jāveic arī izpēte lauksaimniecībā, un es domāju, ka, ja mēs visi diskutējam par šām tēmām, tad es domāju, ka mēs noteikti varēsim atrast labu ko kompromisu un kopā ar komisiju un ar, ar, ar lauksaimniecības komisāru, vēlamies labi sadarboties, uh, un tas būtu viss, ko es vēlējos teikt. Gribu vēl izteikt tikai kādu komentāru. Mana ģimene ir sēras, un tāpēc pēc stundas man ir jāatstāj šī sēde, lūdzu jūsu sapratni, ka man jādodās uh, prom. Paldies par! par šo pirmo komentāru par agrāro lauksaimniecības politiku. Paldies! Paldies! Jā, liels paldies, kolēģi! Tad nu kādam būtu jāuzrīkstās un došu vārdu Stefanam Falam. Paldies priekšstādātājiem! Alberts eh, pavisam vispārīgi teica dažus ievadvārdus, um, paskaidroja savu pieeju, bet es domāju, ka mums vēl būtu jādiskutē par šiem jautājumiem katrā gadījumā demokrātu, dar, sociāldemokrātu politiskajā grupā mēs šo ziņojumu patura pieci punkti, kuriem es gribēju īpaši pieskārties. Pirmkārt, organizācijas starp abiem pīlāriem, lai mēs gūtu lielāku skaidrību. Komisārs, eh, komisāra ierosinājums ir tāds, ka eh, pirmajā pīlārā visi maksājumi notiek uz gada pam ikgadēji. Savukārt otrajā pīlārā eh, tiek ievērots daudz gadu ietvers. Tas izskatās interesanti, interesanti, tomēr būtu jāparaugās, kā to būtu iespējams realizēt tehniski. Pati par sevi šī ideja nav slikta. Īpaši tāpēc, ka palīdzības maksājumi no pirmās kolonas ir jāskata tā, ka tie, tie var tik maksāt reģionāli. Otrakārt, tas viss attiecās. Otrais punkts ir viss, kas attiecās uz sociālo nodarbinātību Tur, protams, ir mazāki uzņēmumi. Alberts tur pieminēja arī zināmas skaitļus, un mums būtu jāparaugās, kas šajā jomā varētu tikt izdarīts. Es domāju, ka būtu ideāli, ja mēs varētu eh, noteikt skaidru perspektīvu, kā saglabāt mazos uzņēmumus, vienkāršojot to pārvaldību. Tādējādi mēs mazajiem uzņēmum, uzņēmumiem varētu nodrošināt noteiktu status un eksistenci. Uh, Es uh, domāju, ka tas būtu labs atbalsts šiem uzņēmumiem. Papildus sociālajiem nodarbinātības aspektiem ir jārunā arī par jautājumu, kā mēs raugāmies uz aktīvajiem lauksaimniekiem. Arī par to lauksaimniecības komitejai būtu jādomā un jāveic, jāspēr konkrēti soļi. Mēs taču nevaram maksāt palīdzību uh, Tad, ja nekas netika ražots, vai tur vispār pat nav mm, lauksaimniecības, es domāju, ka lauksaimniecības komitejai būtu jāsaka, ka balstoties uz šiem sociālajiem mm, platību maksājumiem, būtu jānotiek arī kādai darbībai. Nevar būt tā, ka lauksaimnieks uh, sēž uz lādes un uh, gaida pensiju. Un tad, uh, protams, um, slavenais jautājums par KLP. Uh, apzaļumošanu vai zaļāku padarīšanu. Mēs zinām, ka Eiropa kļūst aizvien zaļāka un lauksaimniecības komitejā mēs ļoti labi apzināmies, ka lauksaimniecība ir veiktspējīga gan ekonomiski, gan ekoloģiski. Bet par to mēs šeit nediskutējam kaut arī pašlaik ārā nav īpaši silts, mums, protams, tomēr nākas runāt par klimata pārmaiņu jautājumiem. Un eh, runājot par komisāra priekšlikumiem, rodas jautājums, kā mēs varam līdzsverot savus mērķus. Komisijas uh, intelektuālās uh, spēlītes ir parastas, tātad šī ārām zeme un viss pārējais, bet uh, kā to iespējams savienot ar ekoloģiskajām prasībām, es domāju, uh, ka tas mums būtu jārau, eh, jāpēta no, dažādiem, lauk, no dažādu lauksaimniecības modeļu perspektīvas, jāpēta, lai ekoloģiskā ilgtspēja būtu savienojama ar ekonomisko ilgtspēju. Arī šeit komitejai ir jāpaveic konkrēts darbs, eh, mums ir izvirzīti lieli mērķi, bet eh, ja nesakos darbi, tad tas viss būs ļoti izplūdes. Mums ir jā, jānosaka precīzi noteikumi un jā, jāveic padziļināts pētījums. Un visbeidzot, arī Alberts par to ierosinājās. Ir tāds, ka mums pēc iespējas ātrāk vajadzētu saskaņot divus fenomenus. Pirmkārt, šo krīzes pārvaldība, kurā ir nepieciešama valsts iejaukšanās un uh, apdrošināšanas jautājumi. Ja pašlaik uh, mēs piedzīvojam dramatisku krīzi, tad, uh, tad ir um, vai arī piedzīvot kādu ekoloģisku laika apstākļu krīzi, tad mums jāapzinās, cik smagas sakas tas var atstāt. Un uh, treškārt mums ir jārunā arī par cēnu svārstībām, kā mēs varam novērst to, ka cenas pēkšņi no 120, 130 eiro nok nokrīt līdz 60, uh, 70 eiro dažu mēnešu laikā. Es uh, domāju, ka šeit mums būtu jāturās pie visiem intervencijas mehānismiem, arī tad, ja procentu likme šeit ir nulle šie mehānismi ir vajadzīgi. Pašlaik tie tika svītroti veselības aizsardzības jomas dēļ. Bet mums ir jāturās pie šiem mehānismiem, un mums, protams, ir jādomā par veidu, kā mēs varētu savaldīt cenu svārstības. Tas piedar pie ceturtā punkta, kuras es uzskatu par ļoti svarīgu Un visbeidzot, mums būtu jāturās pie Džordža uh, Lajena ziņojumā noteiktajiem smaguma punktiem. Mums uh, jādomā par to, lai lauksaimniecība netiktu kaut kādā veidā renacionalizēta, un mums ir jāpatur līdzfinansējums tādā līmenī, kādā tas ir šodien mums uh, iznāca runāt arī par jaunā budžeta perspektīvām. Un šī budžeta projektā tiek, uh, šī budžeta projekts atstās uh, iespēju arī uz lauksaimniecības uh, budžetu, reģionālās attīstības budžetu. Tātad šie bija tie pieci punkti, kurus uh, es uh, gribēju uzsvērt kā īpaši svarīgus Albertam. Es izteikšu arī konkrētus priekšlikumus, lai gādātu par to, ka lauksaimniecības komiteja, tāpat kā Džordža Lajona ziņojumā, ieņemtu ļoti skaidru un konkrētu nostāju, kas dotu komisijai iespēju ietekmēt uh, savus lēmumus. Tara Bēlis kungam vārds. Jā, liels paldies. Stefans uh, jau to pieminēja, bet eh, es gribēju atgādināt, ko teica Alberts, proti, ka šis dokuments esot eh, lielisks pamats darbam. Vakardien es runāju ar vairākiem kolēģiem un ar dažiem novērotājiem. Un eh, varbūt var domāt, ka šeit notiek kustība tikai vienā virzienā, tomēr mums ir patiešām jādomā par cenu svārstībām. Tas ir lauksaimnieku ienaidnieks numur viens. Un ja mēs paraugāmies, kādi izskatās šie skaitļi, eh, cik dramatiski samazinās lauku iedzīvotāju skaits, ehm, īpaši vecuma grupā zem 35 gadiem, tad mums būtu jādomā, kā investēt šajos cilvēkos. Un eh, cenu svārstības eh, šeit ir vislielākā inde. Komisijas dokumentā nav pietiekami ņemta vērā cenu svārstību jautājums. Tas ir ārkārtīgi jūtīgs jautājums, un mēs te varam iesaistīt uh, finansēšanas mehānismus. Tādi ir paredzēti, un no tiem mums nevajadzētu atteikties, tomēr tiem ir nepieciešams paredzēt adekvātu finansējumu. Šim parlamentam vajadzētu gādāt par to, lai mēs nodrošinātu vairākumu, vairākumu atbalstu lielākām investīcijām, lai mēs varētu šādu viedokli pārstāvēt padomē. Es uzskatu, ka tā ir lauksaimnieku problēma visās, lielākā lauksaimnieku problēma visās ES dalību valstīs. No vienas puses um, mēs redzam, ka visas šīs lietas ir saistības, bet uh, īpaši raugoties uz uh, lauksaimniecības ražojumiem, mums uh, būtu jādara kaut kas konkrēts. Komisijas paziņojums ir diezgan izvairīgs un, protams, es to par 80% vērtēju pozitīvi, tomēr šie atlikušie 20% es uzskatu, ka komisija šeit nav pietiekami reaģējusi un tas ir diezgan nožēlojami. Varbūt, ka tas um, šis um, cenu svārstība jautājums izskatās, kā, izskatās fatāls, tomēr uh, Eiropā būtu jādomā par šo parādību. Paldies, Mark. Uh, turpināsim ar Džēmsu Nikolsonu. Uh, thank you very much. Uh. Paldies, priekšstādātāji. Ko es varētu teikt? Protams, ka pašlaik šis process ir tikai sācies Un, kā jau no rīta teikts, mēs mēģināsim šo darbu pabeigt līdz mājām. Pašlaik notiek ļoti daudz aktivitāšu un viedokļu apmaiņu. Es Albertam gribēju no, novēlēt panākumu šajā grūtajā darbā. Viņš runāja par to, ka ir jāatbild uz 74 jautājumiem, un es domāju, ka līdz laikam, kad uh, varēs iesniegt grozījumus, uh, šis uh, loks vēl paplašināsies. Mums uh, šajā komitejā būtu jāprasa atbildība no tiem cilvēkiem, kas uh, pieņem koplēmumus. Mēs nevaram vienkārši vainot komisiju visā, kas notiek, jo mums pašiem ir jāsniedz savs ieguldījums tajā, kas uh, notiks nākotnē. Es apsveicu arī to faktu, ka mēs um, runāsim ar komisāru. Tomēr es uzskatu, ka mums ir nepieciešama kopējā lauksaimniecības politika, kas ir funkcionēt spējīga ne tikai Briselē, bet arī dalību valstīs. un kas būs darboties spējīga arī attiecībā pret lauksaimniekiem, kuriem jādarbojas saskaņā ar šo politiku. Mums ir jānodrošina KLP augsta kvalitāte, lai mēs varētu garantēt pārtikas produktu nekaitīgumu. Mums vis, plašākai publikai ir jādod skaidrs vēstījums par to, ka labums, ko sniedz spēcīga kopējā lauksaimniecības politika. Daudzi cilvēki runā par klimata pārmaiņām un uh, līdzīgām lietām, bet es domāju, ka lauksaimniecība ir daļa no risinājuma atbildē uz uh, klimata pārmaiņām. Tā nav daļa no problēmas, un es domāju, ka tas mums ir jādara zināms uh, sabiedrībai. Uh, Mums ir jāpauž šis vēstījums. Atsevišķos gadījumos uh, mums tas nav izdevies, un daudzi uh, pilsētnieki uzskata, ka uh, lauksaimniecība lielā mērā ir pie tā vainojuma visi vēlas labu un lētu pārtiku, tomēr ir jāapzinās, ka laba pārtika maksā naudu. Es uzskatu, ka mums būtu jāmazina birokrātija kuru mēs aiz, aizvien no jauna turpinam radīt. Es piekrītu Albertam, mēs radam aizvien vairāk formalitāšu, aizvien vairāk birokrātijas un aizvien sarežģījam politikas īstenošanu. Man ir jāatgādina arī Merīdas Magīneses vārdi. Mēs radām ne tikai birokrātiju, bet arī tās augto zaļo diktatūru, zaļo birokrātiju. Es, es domāju, ka tā ir daļa no problēmas. Es eh, redzu, ka noteikti notiks asas eh, debatas par to, kā mēs definēsim aktīvu lauksaimnieku, jo šeit koncepcijas dažādās dalību valstīs atšķirsies. Es pat šaubos, vai mums izdosies um, nonākt pie kopsaucēja par, par šo definīciju. Daži iepriekšējie runātāji pieminēja cenu svārstības brīvajā tirgu. Un, uh, ja mēs uh, saskaramies ar šādām cenu svārstībām, tad mums ir jādarbojas ātri, lai nodrošinātu to, ka ražošana turpinās. Ja mēs paraugāmies, kas notika piena nozarē, kur tika pielietota inter, intervence, tad uh, man jāteic, ka komisijai bija vitāla loma piena industrijas iznīcināšanā. Tā iepirka ļoti lēti un pārdeva ļoti dārgi. Es uh, nedomāju, ka mēs šīs intervences dēļ zaudējām naudu. Vēl viena problēma, par kuru mums būtu nopietni jādomā, ir tas, ka daudzi cilvēki ir atkarīgi no mums, lai mēs aizstāvētu viņu intereses Savstarpējā atbilstība un kontroles uh, lauksaimniecības um, uzņēmumos ir birokrātija, par kuru es uh, runāju. Daudzos gadījumos, uh, īpaši reģionā, no kura nāku es, problēmas uh, rodas dalību valstu līmenī, tāpēc, ka tās izmanto vienu un to pašu Eh, viena un tā paša dokumenta, viena un to pašu vārdu atšķirīgus traktējumus. Valdības ir ļoti. Bra, eh, valdības eh, uzsver, ka visa, visā ir jāvaino Brisele, viņi rāda ar pirkstu uz mums, tomēr nevienmēr īstenošana dalībvalstu līmenī ir pietiekami veiksmīga. Domājot par kopējo lauksaimniecības politiku, uh, es domāju, ka tā ir vispirms un galvenokārt jābūt lauksaimniecības politikai. Tā nevar būt apkārtējās vides politika vai sociāla politika. Mēs varam iekļaut dažus elementus uh, no tām šajā politikā, tomēr tā ir jābalsta lauksaimniecības industrija, kas uh, ražo pārtiku. Molto bene, grazie James Nicholson. Adesso la parola. Paldies, Nicholson kungs. Nikolēsku lūdzu, priekšādā vietnieks. Nu, paldies. Vispār vāciski šitam vajadzētu. Ir. Jā. Paldies, priekšstādātāji. Šeit ir trīs jautājumi, kurus es vēlējos uh, pieminēt. Kad mēs runājam par aktīvajiem lauksaimniekiem, mēs nedrīkstam aizmirst uh, KLP galveno mērķi, tā ir pārtikas ražošana. Rumānijā mums ir 2,9 miljoni lauksaimnieciskās, ze, miljoni hektāru lauksaimniecības, lauksaimniecības zemju, kas netiek izmantotas, un tas izmaksā 300 miljonu eiro katru gadu. Rumānija šādu naudu saņem ik gadu platību maksājumos. Bet um, domājot par to, kādai būtu jābūt aktīva lauksaimnieka definīcijai, es domāju, ka mēs nedrīkstam šeit radīt netaisnības. Mums ir jā, jārada visur vienāda piemērojuma sistēma. Mums ir jāparaugās, uh, kā mēs varam izvairīties no fiktīvām tiesiskām atšķirībām starp uh, aktīviem un neaktīviem lauksaimniekiem mums ir jādomā par sektora modernizāciju, ja mēs vēlamies, lai lauksaimniecība būtu konkurētspējīga. Un uh, šim nolūkam ir nepieciešams adekvāts finansējums. Visbeidzot, ļaujiet man atgādināt, ka pagājušā nedēļā Strasbūras plenāras sēdē mēs um, debatējām par to, ka tas nebūs iespējams, ja mēs nevienkāršosim KLP Lauksaimniecības budžetam ir jānonāk pie lauksaimniekiem, nevis pie civilierēģiem, kas veids kontrolas lauksaimniecības uzņēmumos. Joris Jorgs Bāke no Eiropas jauno lauksaimniecību organizācijas vakardien pieminēja, ka jaunie cilvēki nevēlas uzsākt karjeru lauksaimniecībā. Uh, Un es domāju, ka šo problēmu mums vajadzētu iekļaut uh, mūsu nākotnes darba kārtībā. Nikoliesko. Paldies, Nikolesko kungs. Tagad Haimēs kundzei vārds paldies. Vēlētos norādīt uz to, ko jau biežāk esmu minējusi, ka ja <clears throat> mēs pārāk uh, pielādēsim pirmo pīlāru ar jauniem um, aspektiem, tad mēs uh, vienkārši sagādāsim sev lieku birokrātiju, un tas savukārt, tā savukārt saistīta ar izmaksām. Ja mēs radīsim uh, lielāku birokrātiju, tad lauksaimniekam būs jāsadz lielāks izmaksas, un tas samazinās viņa konkrētu spēju pasaules tirgu. Mums arī jāskatās uz uh, uzņēmumu ekonomiskumu. Mēs, protams, vienmēr skatāmies, vai tie ir ekoloģiski un tā tālāk, bet mums jāraugās uz to, lai lauksaimnieki ar to, ko viņi saražo, varētu arī nopelnīt, lai nodrošinātu savus ģimenes. Un mums ir um, jāņem vērā, ka arī lauksaimnieku rīcībā ir tikai 24 stundu diena, kurā jāveic vis, visi darbi. Un ka viņiem ir ļoti grūti produktīvi uh, strādāt šajā laikā, lai sasniegtu nepieciešamos rezultātus. Viņus bieži spiež rīkoties politisko interešu dēļ. Un mēs bieži aizmirstam to, ka lauksaimnieki ir ekonomiskā nozara tas ir privācijas sektorā, un Eiropai to vajadzētu vēl īpaši um, attīstīt. Un šis sektors nevarēs uh, darboties kā piramīda, ja mēs to vienkārši apgriežam otrādi. Citādi mums būs pārāk maza daļa primārās sektora, un sekundārajā eh, sektorā mums būs tikai neliela daļiņa. Un uh, liela daļa to iedzīvotāju, kur dzīvo no šī sarežotā. Uh, mums jāraugās, lai būtu ražotāji, kuri gan spē, kuri spēja atbilstoši strādāt. Turklāt mums jānodefinē tas, kas ir aktīvs lauksaimnieks. Šī definīcija var kļūt pat, pat bīstama. Kur mēs novilksim šo robežu? Tas ir līdzīgi kā šī diskusija par lieliem un maziem uzņēmumiem. Un, jo mums vispirms jābūt skaidrībā par to, kur šī apakša vispār sākās lauksaimniecības uzņēmumus. Uh, Mums jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem, jo mēs ātri vien varam kļūt eh, netaisnīgi, jo Eiropa ir ļoti atšķirīga. Mums ir atšķirīgi reģioni, atšķirīgs eh, vēstures, atšķirīgi ceļi un mums nebūs viena, vienota ceļa visiem, jo tas, kas, piemēram, labi darbos Itālijā, nedarbosies Skandināvijā. Tātad mums bieži jāpievēršās arī praktiskajai pusē, tād, kad mēs prasam lielāku ekoloģiskumu. Tas varbūt eh, vienā valstī izskatās labi, kā ekoloģisks pasākums, citā valstī tas var būt pat kaitīgs. Un, manuprāt, ir svarīgi, ka mēs izveidojam tādu lauksainības produktu, E, politiku, ka mēs paredzam lielāku telpu e, atšķirīgai attīstībai. Mēs atstājam daudz ko lauksaimnieku ziņā. Mēs, mums nevajag domāt, ka uh, lauksaimnieki nezin, kas ir labs un vajadzīgs. Bet mums ir nepieciešama efektīva lauksaimniecība, tāda, kura ir gan ekonomiska, gan ekoloģiska. Un Mums jāmudina lauksaimnieki aizsargāt dabu, dabu, bet viņam jāsadzīvo arī ar ekonomiku, jo tas būs viņa pamat kapitāls. Paldies. Bene, grazie onorevole Reimers. Adesso la parola è... Lielas paldies. Dorfman kungs, lūdzu. Sī, grazie, signor Presidente. Uh, Jā, abgesehen davon, dass. Paldies! Tas, ko teica iepriekšējie runātāji, to es varētu visu atbalstīt. Un es vēlētos vēl uzdot atsevišķus jautājumus, ja izdarīt dažu papildinājumus. Es domāju, ka mēs runājam daudz, daudz esam runājuši iepriekšējās nedēļās par godīgu sadalījumu starp pirmajā pīlārā un dalībvalsts starpā bet mums tomēr jāplūkojas konkrētāk, kas notiek pašās katrā dalībvalstī. Piemēram, e, valsts, no kuras es nāku, Itālija, manā reģionā, šie maksājumi ir, ir pirmajā eiro, e, pirmajā pīlārā, un tas attiec uz 50 eiro uz hektāru. Bet citur tie ir pat 400 e, eiro. Es domāju, ka mums jāpievēršās uh, Eh, šim jautājumiem. Varbūt daudzam tas šis jautājums nebūs patīkams, bet mēs neizvairīsimies no šī jautājuma risināšanas. Kāds cits jautājums saistīts ar ierosināto sadalīšanas modeli pirmajā pīlārā. Par skrīningu jau tika runāts. Komisijas eh, priekšlikumā ir šī ideja paredzēt pirmajā mm, pīlārā īpašo atbalstu mm, mazāk efektīviem reģioniem. Līdz šim runa bija tikai par sadalīšanu, par to, kā finanses tiks sadalīts otrajā mm, pīlārā, un runa nebija tik daudz par to, vai valsts saņem uh, vairāk vai maz. Ja pirmajā pīlārā netiek kofinansēts, nenotiek šis kofinansējums mazāk attīstītiem reģioniem, tad mūsu diskusijā pēc pusgada būs pilnīgi jauna diskusija. Un par šo tēmu uh, Uh, komisāra dokumentā nav pietiekam daudz runāts. Tālāk, uh, vairāki kolēģi jau pieminēja jautājumu par jaunajiem lauksēmniekiem. Uh, jā, šeit mums vajadzētu padomāt par piemaksu jaunajiem lauksaimniekiem, bet principā, manuprāt, komisāra dokumentā šis punkts trūkst. Domāju, ka šis jautājums saistībā ar jauniem lauksaimniekiem uh, ir centrālais jautājums lauksaimniecībā turpmākajos desmit gados. Ja mēs turpināsim tādu pašu ceļu kā līdz pēdējā laikā, tad pēc desmit gadiem mums vairs nebūs lauksaimnieki, kuri aktīvi darbojas lauksaimniecībā. Un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu uzstādīt kā primāro mērķi pastiprināt iesaistīt jaunos lauksaimniekus. Un vajadzētu arī paraudzīties, kā tas būtu īstenojams, jo man nav pilnīgi skaidrs šis. Mums būtu jāatrod vismaz daži pasākumi šajā sakarībā. Par otro pīlāru pārsvārdi. Es domāju, ka kas attiecas uz birokrātijas samazināšanu, manuprāt, teiktais ir interesants, ka nevienmēr runa ir par to, ka maziem uzņēmumiem, ka tie mazie uzņēmumi saņem eh, papildus atbalstu. Tas novestu pie tā, ka atsevišķos, atsevišķās teritorijās nebūtu š, šīs labākas strukturizācijas. Runa ir par maksājumiem, kuri tika veikti līdz šim, un man vajadzētu to to visu padarīt efektīvāku, lai mums būtu, lai mēs nenoslogot lauksamnieks ar pārāk lieliem, eh, ar pārāk daudziem papīriem, kas jāaizpilda. Un, un tika jau teikts, ka pārāk daudz naudas aiziet vienkārši izpildot dažādus papīrus, tas nebūtu pareizi. Mums vajadzētu vienkāršot, mums vajadzētu, es domāju, ka šeit ir šis un tas darāms, mums jāatrod risinājums maziem, risin, maziem uzņēmumiem risinājums. Uh, lai mēs padarītu lauksamnieks apmierinātākus. Paldies! Paldies! Paldies, Dorfman kungs! Kosinģer kungs! Paldies, priekšstādātāji kungs, arī es vēlētos skaidru uzsvērt, ka Es uzskatu, ka ir svarīgi, ka pirmais un otrais pīlārs skaidri tiek nošķirti arī nākotnē. Jo es eh, redzu, ka eh, pastāv draudi, ka šis otrais pīlārs varētu pat, tikt padarīts nestabils. Un arī pēdējo mēnešu diskusijās tas ir redzams par to, cik eh, lauksēmnieki ir interesēti šajās diskusijās. Un Mums nevajadzētu tagad apstrīdēt šos jau izstrādātos kompet šīs izstrādātās kompetences, bet kas attiecās uz pirmā pīlāra uh, padarīšanu zaļāku. Es domāju, ka mēs, ka, protams, ja mēs to darīsim, tad birokrātija arī, uh, birokrātijas sloks palielināsies, un mēs uh, vēlamies sasniegt uh, lauksaimniecības budžetam lielāku akceptanci, mēs vēlamies atrast arī sabiedrības atbalstu, bet mēs nedrīkstam aizmirst to, ka lauksaimniecības uh, atbalsts uh, ir um, jārod tieši no paši, pašu lauksaimnieku vidū. Vakar jau tika runāts par tēmu jaunie lauksaimnieki, un tur skaidri tika atspokļot, kāda krasa attīstība mums ir šajā jomā jo mums ir uh, ļoti maz lauksaimnieku, kas būtu jaunāk par 35 gadiem. Un es domāju, ka šajā ziņojumā mēs varam rast konkrētas, uh, konkrētu informāciju par to, kā mēs varam um, risināt šādu veidu radušo situāciju. Ir atrasts jau zināms pieejas, um, mums ir arī investīciju veicināšana. Uh, Mums Austrijā ir īpašas prēmijas pie jauniem lauksaimniekiem, kuri vēlas uzsākt savu darbu un var pierādīt atbilstošu izglītību, tad mēs viņam sniedzam labu starta kapitālu, lai viņš var labi uzsākt savus darbus. Paldies. Paldies, Sikereski kungs. Un vairāk runātāju nav. E, paldies! Mūsu diskusija par KLP reformu ir e, bezgalīga, jo mēs e, vienlaikus apspriežam arī jauno finanšu ietvaru, mēs apspriežam 2020 stratēģiju, budžetu, dažādas um, um, politikas un uh, KLP veselības pārbaudi. Mums ir ārkārtīgi plaša pieeja šim jautājumam. Mums Eiropā ir nācies piedzīvot krīzi, tomēr tā ir gādājusi arī par jauniem izaicinājumiem. Situācija ir ārkārtīgi īpaša, un mums pašiem sev būtu jāuzdod jautājums, kāds nākotnē izskatīsies budžets, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un otrkārt, Ja mēs vēlamies radīt um, un atrast efektīvus risinājumus, mums ir jāanalizē KLP vēsture, struktūra un sasniegumi. Mēs redzam, ka sasniegumi ir bijuši ļoti veiksmīgi, un iepriekšējās KLP panākums parāda, kādā veidā mēs varētu turpināt savus pūliņus, Tas ir Eiropas Savienības liels sasniegums, un uh, mūsu kontinentam tas ir liels sasniegums īpaši tāpēc, ka mums nāks piedzīvot tik daudz problēmu ar enerģijas piegādēm un tā tālāk. Šis jautājums uh, kļūst par īstu izaicinājumu. Mums ir zināms mantojums, mums ir zināma vēsture, uh, un tā ir jāņem vērā. Un, nu, pievēršoties uh, abiem pīlāriem, pirmajā pīlārā būtu jānodrošina lielāki ieņēmumi lauksaimniecībā, un otrkārt, um, otrajā pīlārā būtu jādomā par lauksaimniecības attīstību. Mums ir jānospriež, cik uh, lieli līdzekļi tiks ieguldīti katrā pīlārā un kā tie tiks sadalīti pa dalību valstīm. Uh, Mēs zinām, ka lauksaimnieku situācija dažās, daudzās dalību valstīs ir atšķirīga, un uh, pat reģionāli tā ir atšķirīga. Vai mēs atbalstīsim mazākas uh, lauks, lauksaimniecības uzņēmumus vai lielākus, kā mēs uh, veicināsim konkurētspēju un tā tālāk. Galu galā konkurētspējīgākie parasti ir tieši lielākie uzņēma, uzņēmumi. Mm, mm bet vienlaikus tie ir arī nedraudzīgāki videi. Mums ir jāatrod zelta vidusceļš, un mums ir jāuztur arī intervences mehānismi, īpaši tad, tāpēc, ka cēnu svārstībām ir bijusi liela ietekme uz putnu gaļas tirgu. Tad, kad uh, cēnu svārstības kļūst par traucēkli labības tirgu, tad uh, mums vajadzētu izmantot uh, intervenci, iepirkt graudus un tā tālāk. Es uh, saprotu, ka stabilitāte ir laba lieta, tomēr stabilitāte vēl nav viss. Mums uh, būtu jādomā arī par ārējiem apstākļiem, par globālo pieprasījumu, par PTO sarunām. Uh, Mēs nevaram izolēt sevi no ārpasaules, jo pretējā gadījumā cietīs mūsu konkurētspēja. Tieši tāpēc mums būtu jāskata visi iespējamie attīstības scenāriji jo es nevaru iedomāties uh, Eiropu bez kopējas lauksaimniecības politikas. Tā nāk par labu visiem. Tā nāk par labu lauksaimniekiem, patērētājiem, un savā ziņā tā ir veselības politika, kura nosaka Eiropas pilsoņu veselības stāvokli. Tā ir politika, kas uh, skār cilvēkus, un uh, kad mēs uh, apspriežam KLP reformu, mums visi šie faktori ir jāņem vērā. Paldies, vārds Kalnietis kundei! Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tiešām komisijas piedāvātais dokuments ir ļoti labs pamats, lai mēs sāktu diskusiju par kopējās lauksainiecības politiku jau nākamajā pakāpē. Priekš tām, priekš dalību valstīm kā Latvija, viens no vissvarīgākajiem dokumentā izteiktajiem principiem ir uh, e, tiešmaksājumu taisnīgāka pārdale. Uh, Alberts Des atsaucās uz 2013. gadu, kad uh, jau tuvināsies un izlīdzināsies maksājumi, kādi pastāv starp vecajām un jaunajām dalību valstīm, kam izlīdzināsies un kam neizlīdzināsies. Latvija pieder pie tām valstīm, kur maksājums saglabāsies ļoti zems, tāpēc es uzskatu, ka ir jāparedz eh, katras eh, valsts izlīdzināšanas process individuāli gadījums pēc gadījuma. Neapšaubām, eh, tas parādījās jau strādājot eh, eh, pie Džordža Lajana ziņojuma, jautājums ir par to, kāds pēc 2013. gada būs pārējais periods, cik ilgs tas būs. Latvijas zemnieki uzskata, ka tam ir jābūt vai nu nemaz, vai tik īsam, cik vien tas ir iespējams. Ja tas būs tā, kā tas ir iezīmējies dažos izteikumos 2020. gads, tas nozīmē, ka vesela paudze zemnieku Latvijā ir strādājuši negodīgas konkurences apstākļos, un tas attiecās uz vairākām citām jaunajām dalību valstīm. E, Latvijas zemnieki ļoti atbalsta atkal vēsturisko atsauču turpmāku nepiemērošanu. Tāpat arī mēs iebilstam pret kopējās lauksēmniecības politikas um, uh, nacionalizāciju. Tā ir vienīgā kopējā politika, kas tik lielā apmērā tiek finansēta no Eiropas uh, kobudžeta. Uh, nacionalizācijas gadījumā tas tikai pastiprinās nevienlīdzīgo konkurenci. Tāpat arī mēs atbalstam to, ka skaidri tiek tiek nodali, nodalīts finansējums pirmajā un otrajā pilārā, kā arī abu šo pilāru, pilāru funkcijas. Viens ļoti nosacīti, protams, lietoju terminu, ir ražošanai, un otrs ir, lai nostiprinātu lauku dzīvesveidu. Eh, apspriešanas vērts un iedziļināšanās vērts ir komisijas piedāvātais priekšlikums par to, ka turpmāk reģiona ietvarā eh, zemnieki saņemtu maksājumu, kas būtu vienāds un proporcionāli eh, noteikts pret vidējo Eiropas maksājumu. Tāpēc ļoti svarīgi ir eh, kā, pēc kādiem kritērijiem šis maksājums un procentuālā attiecība pret vidējo maksājumu tiks noteikti, kā arī, protams, ļoti svarīgi ir, kas ir reģions. Eh, un pēdējais, ko es vēlos, vēlos teikt, ir vairāk konceptuāls šī lielā diskusija un mūsu apņemšanās reformēt kopējo lauksaimniecības politiku ir sākusies tāpēc, ka Eiropa ir iegājusi um, pilnā mērā globālā, eh, globālās attīstības eh, tādā vētrainā posmā. Mums ir jāapzinās, ka mums ir nepieciešams pašiem sev nodrošināt ar pārtiku, mūsu zemniekiem ir jāsaņem pieniek, pietiekami ienākumi, mūsu kopējai lauksēmniecības politikai ir jābūt tā, tādai, lai tā būtu vienkārši ieviešama, caurspīdīga un saprotama Eiropas nodokļu maksājotājiem. Un tātad tai ir jābūt arī globāli e, konkurētspējīgai. Un Latvijai ir vēl viens ļoti svarīgs e, svarīgas e, gaidas attiecībā pret lauks, kopējo lauksainicības politiku. Tai ir jāpalīdz noturēt cilvēku Latvijas laukos. Paldies! Honorevole Rodust, alla parola. Jā, Liels paldies, Rotu, lūdzu. Paldies, kopēja lauksaimniecības politika man nozīmē to, kā mēs varam radīt tādu lauksaimniecības politiku, kas nodrošina to, ka ražotāji Eiropā vēl joprojām var ražot augstas kvalitātes produktus, kur pietiktu visiem. Uh, ka lauksaimnieki ir priecīgi par savu darbu un noslēgumā arī saņem attiecīgus ienākumus. Taču mēs nedrīkstam aizmirst arī klimata aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības aspektu šajā jomā. Tad nu jautājums, vai šeit pietiek vienkārši mazliet pielāgotas esošā situācija, vai mums ir nepieciešama jauna orientācija. Es uzskatu, ka lauksaimniecības politika obligāti ir jāreformē. Tādas tēmas kā bioloģiskā daudzveidība un pasākumi, kas nodrošina, ka klimata pārmaiņas tiek pārtrauktas, ir apsveicamas. Lauksaimniecība divās veidos ietekmē klimata pārmaiņas. No vienas puses lauksaimnieki rada siltumnīca efekta gāzes, taču no otras puses arī viņi cieš no klimatu zonu pārvietošanās. Sabiedriskā labuma atalgošanas diskusija, manuprāt, dodas pareizajā virzienā. Ja mēs Eiropas Savienības pilsoņus varam pārliecināt par to, ka ar kopējas lauksainiecības politikas palīdzību var nodrošināt sabiedrisko labumu un tādu preču ražošanu, kas ir nepieciešams un arī pārdodams tirgu, nevis vienkārši tādas fiksētas uh, samaksas saņemšana, tad, manuprāt, tas ir apsveicami pozitīvi. Es uzskatu, ka komisija savā paziņojumā paredz otro modeli, otro opciju, kur mūsu politiskās grupas e, ieteiktais modelis ir līdzīgs. Mēs gribam trīs pakāpes tiešiem maksājumiem. Pirmais ir maksājums par hektāriem, e, par pamata e, ienākumu nodrošināšanai. Otrā opcija paredz papildu maksājumu tādiem uh, uzņēmumiem, kur strādā nelabvēlīgos reģionos. Un trešais variants iespēja paredz maksājums konkrētiem vides pasākumiem, piemēram, ekstensīvas lauksaimniecības īstenošanai komisija savā dokumentā vēlās pirmo pīlāru un orientēt uz zaļo lauksaimniecību un otro pīlāru uz speciālām programmām. Uh, taču par to visu noteikti būs arī jāmaksā. Un tas jādara kārtīgā, pareizā veidā, lai laiksainieks saņemtu arī attiecīgu pēļņu. Es to apsveicu. Man ir svarīgi radīt ilgspējīgu, plašu teritoriju nosedzošu daudzfunkcionālu lauksaimniecību, un to mēs panāksim tikai tad, ja paraudzīsimies, lai šie finanšu līdzekļi tiešām nokļūst pie lauksaimniekiem. Mums tagad jāatbild uz 74 jautājumiem, tātad mums jāstrādā pie detaļām. Tādējādi mums ir ļoti liela atbildība, kuras mērķis ir spēcīga, neatkarīga, veselīga, vidē draudzīga lauksaimniecība, lauki, kas ir patīkami dzīvošanai un kurus mēs negribam pamest un nevēlamies arī atdot tos, jo mēs esam tie, kas atbildam, un mums ir jāsaka, mūs, jāatbild par to, lai pilsoņiem mūsu reģionos ietu labi. Tāpat arī apmierināta sabiedrība ir svarīga, jo tikai tādējādi mēs panāksim mūsu kopīgo lauksaimniecības politiku. Liels paldies Rodustas kundzei! Anjo lūdzu! Paldies, priekšsādātāji, saka Gnokungs, bet viņš diemžēl nav mikrofona ieslēdzis. First, uh... Atvainojiet, pāris punkti. Stefans Fāls izgāja no telpas, bet man viņam bija jautājums. Cik mazai ir jābūt um, mazam lauksaimniecības uzņēmumam, lai tas uh, kvalificētos um, minimālā ieņēmuma saņemšanai? Un mēs uh, zinām, ka katra ferma ir vienkārši mazākajā izmērā. Uh, kad mēs runājam par jaunajiem fermeriem un uh, fermas tiek sadalītas, mēs nodrošinām šiem cilvēkiem pensiju uz uh, mūžu. Lielbritānijā cilvēki nebūs uh, priecīgi uh, piedzīvot to, ka nodokļi tiek palielināti, lai subsidētu kādu, kurš uh, strādā pavisam nelielā fermā. 30. novembrī Anglijā smagi snīga, un es domāju, ka mēs esam darījuši pietiekami, lai apstādinātu globīl, globālo sasilšanu. Paldies! Honorevole Evans. Lielas paldies! Ivans, lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsādātāji! Viens no iepriekšējām runātājiem atsaucās uz uh, atšķirībām dalību valstu iekšienē, nevis starp dalību valstīm. Un uh, manā vēlēšanu apgabalā uh, pastāv problēma ar tiešiem maksājumiem, kas nav vienādi ar tiem, nav vienādi. Aiz, apvienotās karalistes valdība uz to skatās atšķirīgi, bet fermeriem šie maksājumi ir ārkārtīgi uh, svarīgi, jo, tie, jo daudz fermeri darbojas mazāk labvēlīgos reģionos. Daudzi kolēģi atsaucās uz um, globālo tirgu, uz svārstībām, uz cenu kāpumu un to, ka vairumtirgotāji šos zaudējumus spiež uzņemties uh, lauksaimniekiem. Uh, Lauksaimnieki ir ļoti atkarīgi no tiešajiem maksājumiem, lai finansiāli izdzīvotu. Un, kā, kā redzams, fin, viņa finanšu situācija drīz neuzlabosies. Manā vēlēšanu apgabalā tika atcelti tiešie maksājumi, un tas e, daudzus lauksaimniekus vispār izdzina no šī, šī biznesa. Man, protams, ir. Mums, protams, ir eh, jādomā par globālu, eh, par vēsturisko atsauču likvidēšanu, tomēr mums ir jānodrošina pietiekami ilgs laiks, lai nodrošinātu lauksaimniekiem aizsardzību. Es, uz, es piekrītu tam, ka, ka KLP ir nepieciešama vienkāršošana, kā arī izmaiņas pirmajā un otrajā pīlārā. Tomēr mums ir jārunā arī par uzturdrošības jautājumiem, kas ir daļa no šīs problēmas. Kā jau teica iepriekšējie runātāji, atbildība pret apkārtējo vīdi uh, ir ārkārtīgi svarīga, un es nedomāju, ka uh, šie divi jautājumi - uzturdrošība, cīņa pret uh, klimata pārmaiņām var tikt atdalīta no mūsu kopējās lauksaimniecības politikas. Honorevole Danelli. Paldies, Evans kundze. Danielis, lūdzu. Grazie, prezidente. Θα αναφερθώ σε ένα θέμα που θεωρώ ότι είναι κομβικής όμως σημασία. Paldies, priekšsādātāji. Es uzskatu, ka šī problēma ir ārkārtīgi aktuāla, lai mēs nodrošinātu um, Eiropas lauku reģionu pārvaldību mums ir jānodrošina tādi apstākļi, kas cilvēkiem ļautu atgriezties lauku teritorijās. Es runāju tieši par jauniem cilvēkiem, par jauniem un dinamiskiem cilvēkiem, kuri varētu efektīvi strādāt lauksaimniecībām. Arī aktīvā lauksaimnieka definīcijas noteikšana ir viens līdzeklis, lai likvidētu kropļojumus tirgu. Mums būtu jāsāk runāt par kritērijiem, balstoties uz kuriem mēs definēsim aktīvo lauksaimnieku. Un mums ir jāņem vērā ļoti daudz dažādu raksturlielumu un īpatnību, gan tādas, kas atšķirās uh, no valsts uz valsti, gan vienas valsts reģionos. Vienlaikus es uzskatu, ka jebkura diskusija par KLP reformu mums ir lieliska iespēja atvērt eh, diskusiju un pašiem savā starpā noskaidrot, kādi apstākļi būtu jārada, lai uzlabotu lauksaimnieku dzīves apstākļus un iedrošinātu viņus palikt lauku teritorijās. Mums ir jārada sinerģija starp uh, struktūra fondiem un jānosaka arī horizontāls politikas gan kopienas, gan dalību valstu līmenī. Uh, mūsu pienākums ir uzsākt šo vispārīgo diskusiju. Paldies! Priego, madam. E paldies, vārds Lulīngas kundzei. Um, jā, fin dank. Uh, Liels paldies, priekšsēdētāji! ka Čulos 18. novembrī ceturtdienā bija ieradies pie mums, tad es kopā ar vairākiem kolēģiem konstatēju, ka viņa dokumenta mērķis ir noteikts pareizi, taču ka problēmas atrodamas detaļās. Šie ļoti vispārīgie priekšlikumi par nākotnes lauksaimniecības politiku ir ļoti rūpīgi jāizanalizē, lai varētu mūsuprāt, noteikt, kurā virzienā mums jādodas un kurā nē. Manuprāt, galvenais, ko arī toreiz pieminēju, ir tas, ka Eiropas Savienībā un ārpus Eiropas Savienības ir jānoskaidro tas, ka tās ir mūsu tiesības, ka mums ir kopīga lauksaimniecības politika, kas rada iespējamu lauksaimniecību visos reģionos un ka zemniekiem ir tiesības nodrošināt sev attiecīgus ienākumus, līdzīgi kā citiem profesiju pārstāvjiem. Un šāds viedoklis mums ir jāpārstāv arī sarunās ar diskusijās ar starptautiskajiem partneriem vai sar, sarunu partneriem, kuri uzskata, ka mēs esam vainīgi pie viņu uh, nelaimīgās situācijas. Pašreizējās pārtiks produktu cenas neatbilst reālajā situācijā, tās pat dažreiz eh, nesedz ražošanas izmaksas. Patērētāji gūst labumu no šīm zemajām cenām Tādēļ mums jāpārliecina viņi, ka šie tiešie maksājumi, kas tiek piešķirti lauksaimniekiem un lauku reģiona uzturēšanai, tie ir svarīgi. Ja es pareizi saprātu, lauksainiecības komisārs vēlas šo politiku padarīt daudz zaļāku. Viņa prāt tādējādi varētu daudz labāk pārdot uz āru tās izmaksas, kas rodas lauksaimniecībā tad sabiedriskā doma būtu daudz pozitīvāka, šī politika tiktu pieņemta daudz labvēlīgāk. Nu, tas jau ir skaisti un jauki, taču ir jābūt ļoti skaidri zināmam, kādas sekas, un šeit es pievienojos uh, Raimanas Kastingers kundzei un Hofman kungam, kur to vāciski noteikti pateica labāk nekā es. Ir jābūt skaidram tam, ka šī zaļākā lauksaimniecības politika ietekmēs uh, zemnieku darbu un viņu ienākumus. Un nevar būt tā, ka, ka tikai birokrātija plauks un zels, nevis tas, kam ir jābūt sastrādātam. Vakardien es tikos ar jaunajiem lauksaimniekiem no Luksemburgas, un viņi mūs brīdināja, mani brīdināja, nevar būt tā, ka tagad lauksaimniekiem uzņem daudz vairāk birokrātijas, uzliekš daudz vairāk birokrātijas nekā tas ir sastarpējās atzīšanas procedūras ietveros. Un nevar būt tā, ka šī zaļā politika, ekoloģiskais princips tiek iekļauts pirmajā pīlārā, jo mēs tā kā nesaņemsim vairāk naudas no pirmā pīlāra. Tādēļ, manuprāt, kompensācijas par šo lielāko zaļumu nedrīkst pārlikts pirmajā pīlārā, tam ir jāpaliek otrajā pīlārā. Ja jūs uzskatāt, ka zemniekiem ir jāveic konkrēti pasākumi, tad viņiem attiecīgi jāsaņem arī kompensācijas par to. Un tā kā jau Dorfman kunga teica par kompensācijām mazāk attīstītajiem reģioniem, tām jāpaliek otrajā pīlārā. Jāatzīst, ka vakardien uh, šīs uh, diskusijas ar jauniem zemniekiem sākumā, kur piedalījos, es uzdevu jautājumu, nu, cik daudz tad bija izmaksas uh, šo ekspertu uzaicināšanai, kuri pauda savu viedokli. To arī teica jaunie lauksaimnieki. Nu, man, diemžēl, bija jādodas prom, varbūt arī par laimi bija jādodas prom. Taču priekšsēdētāj kungs jums tiešām vairāk jāuzaicināt tādu dēvētos ekspertus, jo es reti esmu dzirdējis tik muļķīgas izteikums par lauksaimniecību, kā vakardien, kuras paudus šī tā dēvētā eksperte. Visi jaunie lauksaimnieki jau vakar bija izslēguši mikrofonus, au, noņēmuši austiņas. Viņa teica, ka neklausīsies tik tādas muļķības, lūdzu, atdodiet man mums atpakaļ. Nē, lūdzu, izmantojiet naudas līdzekļus labākiem mērķiem, nekā tas bija vakardien. Runājot par griestu ierīkošanu tiešiem maksājumiem aktīviem lauksaimniekiem. Šeit mums ļoti jāuzmanās. Noteikti būs ļaunprātīga izmantošana. Mēs noteikti zinām, kāda šī situācija var rasties piemēram, no viena uzņēmuma izveido trīs vai četrus, viens pieder sievai, viens vīram, viens bērniem. Mēs zinām šādas situācijas un mums ļoti uzmanīgi jāraugās uz šādu procesu. Taču es domāju, ka mēs noteikti panāksim vairākumu šajā komitejā, lai nodrošinātu to, ka iepriekš noteiktie mērķi tiek īstenot un ka mums ir lauksaimniecības politika, kura ir pelnījusi arī šādu nosaukumu. Paldies! Liels paldies runātājai! Nu, jāsaka, ka šis lēmums par eksperta izvēli ir eh, kopīgs lēmums. To neizdarīja tikai priekšsēdētājs viens pats. Lūd. Paldies, priekšsēdētāji! Daži iepriekšējie runātāji pieminēja tiešos maksājumus kopējā lauksaimniecības politikā, un man prātā nāk kāda statistika laikā, kad manā valstī iedzīvotāji tērē 11% um, pārtikai, tad uh, jūs uh, zinat, ka tas ir. Uh, Citās valstīs tie var būt pat 50%. Un jūs zinat, ka kopējā lauksaimniecības politika var palielināt pārtikas uh, izmaksas pat uz pusi. Tomēr es uh, gribēju darīt jūs uzmanīgus uh, attiecībā uz budžetu. Lai ilustrētu to, ko es eh, līdz šim esmu dzirdējis no komisijas attiecībā uz viņu ierosinājumiem, tad tas ir tāds kā vēlmju saraksts. Tomēr šeit ļoti maza uzmanība pievērsta budžeta jautājumiem. Uh, Mums ir nepieciešams panākt lielāku skaidrību par šo pasākumu jēgu. Es saprotu, ka kosmis, komisija vēlas padarīt kopējo lauksaimniecības politiku zaļāku, atteikties no vēsturiskajām atsaucēm, definēt, aktīva mm, definēt aktīvo lauksaimnieku. Tomēr man tas izskatās gandrīz pēc vēl lielāka sarežģījuma. Uh, pēc lielākas birokrātijas un pēc lielākām izmaksām šai nozarei. Un, manuprāt, tas ir solis nepareizajā virzienā. Man ir skaidrs, ka jebkurā gadījumā būs uh, lielāka lielāks pieprasījums uh, pēc KLP, pat izmantojot esošās struktūras, jo jo mm, jaunās dalību valstis drīzumā aicinās līdz, padarīt līdzvērtīgus noteikumus visās dalību valstīs. Un mans, mana pārliecība ir tāda, ka jaunais KLP budžets būs mazāks. No budžeta perspektīvas mums visos elementos, bet īpaši KLP, ir jānodrošina lielāka elastība, lai mēs varētu labāk uh, risināt, um, piemēroties konkrētajām situācijām. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Es gribēju to uzsvērt, uh, jo es darbojos arī š, uh, speciālajā krīzes komitejā, un man jāsaka, ka referents šajā komitejā piedāvāja trīs priekšlikumus, kā pārorganizēt Eiropas eh, budžeta izdevumu kategorijas. Viņš ieteica KLP mm, skatīt kopā ar enerģijas un um, klimata līdzekļiem. Mana pārliecība ir tāda, ka KLP pašlaik aizņem 42% no kopējā budžeta un uh, drīzumā šeit var rasties jauni izaicinājumi. Es domāju, ja mēs vēlamies padarīt KLP par sociālu politiku, par teritoriālu, vides un lauksaimniecības politiku, tad es domāju, ka mēs varam būt viegli un ievainojami. Manā izpratnē KLP spēks ir tas, ka tā ir pārtikas politika. Ir 500 miljonu cilvēku, kas iegūst no šīs politikas. Uh, nevis tikai pieci, kas darbojas lauksaimniecībā. Priekšsādātāji, es uzskatu, ka šīs KLP reformas gaitā vajadzētu pievērst lielāku uzmanību šim visam kopumam. Paldies, Ešvarta kungs! Un, um, Es eh, saprotu, ka mums būs jāno, jāskata visi KLP aspekti, jo mēs eh, runājam ne tikai par lauksaimniekiem, bet par visiem Eiropas pilsoņiem. Es domāju, ka viss parlaments var atbalstīt šo nostāju. Obrigada, Sr. Presidente. Agora com o microfone. Uh, eu gostaria de começar por dizer que a Comissão. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms gribētu teikt, ka komisijas paziņojums kopumā rod manu atbalstu. Tomēr vienā otrā punktā man rodas bažas. Jā, mēs tuvojas Ziemassvētki, un mēs saņemam tādu kā it kā ārkārtīgi skaisti iepakot dāvanu. Tā ir tāda kā Ziemassvētku dāvana, bet mēs nezinām, kas tur ir iekšā. Godīgi sakot, pašlaik mums ir tikai tukša kārba. Un tikai pēc Ziemassvētkiem mēs uzzināsim, kas tad īsti slēpjas šajā iepakojumā. Un man ir bāžas par to, ko mēs tad tur galu galā atradīsim. Jā, šis ārējais iepakojums ir brīnišķīgs, skaists dāvana papīrs, nu vienkārši nu, skaisti. Runa ir par kopīgās lauksaimniecības politikas arhitektūru. Daži no mums vēlas likvidēt uh, pīlārs, ja pāriet pat uz trīs pīlāriem, un uh, ir izskanējuši argumenti. Es uh, esmu apmierināta to, ka komisija uh, tam visam nepiekrita, bet vēl saglabāt divu pīlāru struktūru. Un domāju, ka mums ir jārunā par uh, uh kopējiem. Um, sabiedriskajām precēm. Mums jārunā par to, kā ar tām apieties, jo paziņojumā skaidri teikts, ka uh, la, lauksemsis politikas galvenais mērķis ir uh, nodrošināt kvalitāti lauksaimniecības produktiem, pārtikas produktiem. Ir iedarbojušies dažādi spēki, novirzīties no šī mērķa, un esmu priecīga, ka komisija nav ļāvusi sevi novirzīt no ceļa. Ir izteikti dažādi argumenti, ekologi, zaļie eh, ir eh, argumentējuši un teikuši, ka eh, lauksamcības politikai visai jākļūst par zaļo politiku un jābūt atbilstošiem dokumentiem. Bet es secinu, ka Viss vides aspekts šeit tiek it kā stiprināts, tas ir labi, bet ir svarīgi, ka mēs vienu lietu neaizmirstam. Runa ir par lauksaimniecības pro, politiku, kopēju lauksaimniecības politiku, nevis pārģērtu vides politiku. Vides politika, tik, ar to tiek strādāts citur, bet mēs šeit strādājam ar lauksaimniecības politiku. Tātad runa bija par to, ka lauksaimniecības politikai jākļūst zaļākai un gribētu uzdot jautājumu e, saistībā ar klimata izmaiņām. Mums dažreiz radies iespējas, ka lauksaimniecība cīnās, e, it, tai būtu jācīnās pret klimata izmaiņām. Pēdējos gados mēs esam piedzīvojuši kas, notiek, kas tiek darīts lauksaimniecībā, lai it kā uh, apkarot šīs klima, šo klimatu izmaiņu seks un nevar pārmest lauksaimniecībai, ka tā nedara pietiekami, lai cīnītos pret klimatu izmaiņām. Un kas attiecās šo zaļāko lauksaimniecības politiku, kā jūs to gribat saskaņot ar budžetu, kurš taču nepalielināsies, kā jūs to gribat uh, saskaņot ar nepieciešamību vienkāršot? Tas ir jautājums. Un man ir vēl kāda vēlme. Nerunāšu šeit pārāk gari, bet gribētu tikai teikt, ka esmu portugālieta. Un uh, mūs uh, nāk no reģiona, un kas man rāda īpašas bāžas, jo runa ir par mazo uzņēmumu aizsardzību un par lauksaimniekiem, kuri strādā nelielās eh, teritorijās. Kā jūs šeit gribat atrast definīciju? Mēs varam vienoties par, par, par dažādām lietām, piemēram, par um, situācijām, kas ir, par teritorijām, kuras ir ne, neizdevīgā situācijā un tā tālāk. Bet uh, eh, viss šie jautājumi lielākā daļa ir otrajā pīlārā. Dalībvalstis pašlaik cīnās ar smagu budžeta krīzi, un tas nozīmē, ka šie um, mazāk attīstītie reģioni pēkšņi saņems vēl mazāk līdzekļus un nonāks vēl neizdevīgākā pozīcijā. Gribu runāt konkrēti, kas ir pamatā, kādu dāvanu tad mēs vēlamies atrast šajā dāvanu iesaņumā. Mēs gribam godīgu KLP. Un ko tas nozīmē? Vai mēs eh, dos, sniegsim atbalstu maksājums tikai pēc hektāriem, vai būs iespējama labojuma arī vēlāk, jeb mums, mm, vai mēs rīkosimies tā kā kārtas spēlē, kad kārtas atkal tiek eh, sajaukts un izdalīts par jaunu, eh, jeb mēs runājam par tādiem labošanas faktoriem, kuri tie, kur jau tāpat tie, kuri jau tāpat saņem ārkārtīgi eh, daudz, saņems vēl vairāk, un tie, kas saņem par maz, saņems vēl mazāk. Nē, es domāju, eh, ka tā, tā, tā man mēs negribam. Liels paldies. Nu, protams, tas ir jautājums, un eh, mums ir atbildība rīkoties pareizi, bet tagad dosim vārdu Genesis kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Es ceru, ka jūs visu atbildību neuzvaļat man kā pēdējā runātājai. Bet um, es atbalstu Ešvarta kunga komentārus par lauksaimnieku ienākumiem un par pārtikas ražošanu. Eiropas patērētāji nebija pārāk priecīgi, kad, um, kad pacēlās ražojuma cenas un Mani uztrauc komisija, tas, ka komisija vēlas pamat, pamatot. Mēs šeit neesam pārāk spēcīgā pozīcijā šajā sektorā, un godīgi sakot, tam nav nekāda attaisnojuma. Es pašlaik nāku no budžeta sarunām. Uh, un uh, mēs risinām sarunas par nākamā gada budžetu. Tur uh, tiek paustas ļoti dažādas vēlmes. Mēs uh, mēģinām īstenot visas savas idejas ar kaut kādu konkrētu budžetu, bet tā tas nevar notikt. Mums ir jādomā, kā mēs to varam izdarīt ar ierobežotu budžetu. Šajā dokumentā ir trīs opcijas, un no tām ir jāizvēlas viena. Uh, bet uh, no tām ir izvēlēta viena. Tomēr, uh, ja mēs gribam būt godīgi pret sevi, mums uh, vajadzētu pētīt visas trīs iespējas. Mums jāapzinās, kāda iespēja mums ir uh, un ko tas uh, nozīmētu pārtikas ražotājiem Eiropas uh, Savienībā. Šī informācija pagaidām nav pieejama. Es um, uzskatu, ka tā būtu mūsu centrālā interese. Cilvēks, kuram ir bērni, zina, ka ir um, pret visiem godīgi jātiecās, pret visiem bērniem vienādi. Būtībā tas ir ārkārtīgi grūts jautājums. Ja mums ir jādomā, kā mēs šo godīgumu realizēsim politikā, kā mēs dalīsim maksājumus. Man patiesībā ir iespējas, ka tas varētu tikai palielināt ražošanas izmaksas mēs redzam, ka tas paaugstinātu zemes īres maksas. Ja mēs noskam maksājumu, tad mums ir jāparedz arī griesti, un mēs zinām, ka daži uzņēmumi saņems ļoti lielas maksājumus, tomēr varbūt um, lauksaimniecības uzņēmumiem vajadzētu saņemt uh, maksājumus tikai tad, ja viņi ražo pārtiku. Godīgi sakot, šī diskusija ir jāpadziļina. Ko tas nozīmē pārtikas ražošanai? Tā ir mūsu diskusija centrā šodien, tāpat kā aktīvā lauksaimnieka definīcija. Es vienmēr esmu domājis, ka ir jāatbalsta aktīvie lauksaimnieki, tomēr dažās dalību valstīs situācija ir pavisam citāda. Varbūt mums ir jāparaugās uz visām dalību valstīm, kur tad um, īsti ir problēma un kurās dalību valstīs notiek tā, ka uh, nauda nonāk nevis pie aktīvajiem lauksaimniekiem, bet tiek izmantota golfa laukuma celtniecībai. Es ļoti bieži sabiedriskajās diskusijās esmu teikusi, ka aktīvs lauksaimnieks, pilna darba laika lauksaimnieks ir tāds, kurš izglīto cilvēkus. Tā ir diskusija, kura mums būtu jāturpina. Un lai mēs varētu pieņemt pareizo lēmumu. Es uh, runāju par pirmā pīlāra ekoloģizāciju, un uh, es domāju, ka šeit uh, ienākumi tāpat jau ir pietiekami mazi, un mēs vēl tos samazinam. Ja mēs paraugāmies uz tirgu, lauksamnieki saka, ka uh, Tiešie maksājumi ir ārkārtīgi svarīgi, bet ja mēs paraugāmies uz tirgu, tad tieši tirgus ir tas, kas rāda ieņēmumus. Ir grūti, uh, ja, ir grūti to um, izlemt, ja mēs neraugāmies uz kopējā tirgus organizāciju. Mēs jau esam risinājuši šo diskusiju, šī pašlaik ir otrā kārta, un es nedomāju, ka šeit parādījās uh, jauns dziļums diskusijā atšķirībā no pirmās. Mums ir jājautā komisijai, lai tā sniedz mums pilnu informāciju un tikai tad uh, mēs varēsim atrast risinājumu. Es domāju, ka Desa kungs jau to ierosināja un um, šo iemeslu dēļ mēs pašlaik um, tur nevaram turpināt. Liels paldies visiem runātājiem! 18 personas izteicās, ļoti dažādi viedokļi tika teikti, un viņi galvenokārt vēlas stiprāku KLP, lai tas atbilstu pilsoņu un zemnieku vainlēm vajadzībām. Lūdzu, Jotīkungs. For... Paldies priekšsādātāji, paldies visiem par jūs ļoti vērtīgajiem komentāriem un par paveikto darbu es uh, par šo jautājumu lokus es uh, negribētu teikt, ka šie 74 mm, jautājumi aptver pilnīgi visus jautājumus, kurus būtu iespējams uzdot. Es mēģināšu sniegt dažus vispārīgus komentārus un paskaidrot dažus uh, šī paziņojuma elementus. Ne, nevis attiecībā uz konkrētajiem priekšlikumiem, kurus mēs vēl izteiksim vēlāk bet gan attiecībā uz pašreizējo situāciju. Sākumā izskanēja komentārs, ka šis ir tāds kā vēlmju saraksts. Tomēr man būtu jāpaskaidro, kas tad īsti ir šis ziņojums. Tā ir atbilde uz sabiedrības diskusiju, kas notika pēc mūsu komisāra iniciatīvas. Uh, lai pāraudzītos, ko plašāka publika domā par kopējo lauksaimniecības politiku. Protams, ka tā neatbild uz visiem jautājumiem, kas tika uzdoti šajā sabiedriskajā diskusijā, tomēr pašlaik mēs esam gūši plašāku pārskatu, un mums ir jānosaka atsevišķas jomas, kur ir jāatrod finansējums. Viena Mēs piedāvājam trīs iespējas, bet uh, visas, uh, trīs no, visas trīs no tām ir ļoti realistiskas, kas uh, izskanēja šai sabiedriskajā mm, apspriešanā. Pirmajā opcijā tiek runāts par pūliņu sadalījumu un uh, novērtējumu, situācijas novērtējumu daudz, dažās dalībvalstīs un uh, to reģionos. Mums ir. Um, mēs nevaram šeit um, teikt, ka tā ir vienīgā iespēja, tomēr sabiedriskajā diskusijā tā izskanēja visbiežāk. Otrakārt, no daudziem diskusiju fórumiem, kuros ir notikusi plašāka analīze, analīze mēs um, domājam par to, kas notiek, ja mēs uh, nemainīsim neko un kas notiek, ja mēs mainīsim visu. Ietekmes novērtējums ņem vērā to, ka KLP reforma sākās jau pagājušajā gadā maijā. Š mums ir notikušas uh, septiņas sanāksmes, kurās ir piedalījušies vairāk nekā 20 komisāri, un mēs esam analizējuši dažādas pieejamās iespējas. Uh, Novembrī mēs eh, publicējām konsultāciju dokumentu, un ietekmes izvērtējumā ir runāts par eh, to, kādā virzienā mums būtu jādodas. Mēs eh, lūdzam iesniegt plašākai sabiedrībai mm, savas atbildes līdz 25. maijam, lai mēs varētu mm, piedāvāt konkrētus risinājumus. Kā tad izskatās uh, pirmā un otrā pīlāra savstarpējās attiecības? Man ir jāpastāsta, ka mūsu paziņojumā ir runa par pārtiku, par vidi un par teritorijām, un tie visi ir KLP integrāli elementi. Nekur nav teikts, ka KLP galvenā joma nav pārtikas ražošana. Mēs jau labu laiku uh, sakām, ka KLP ir ne tikai pārtikas ražošana, bet arī vides un lauksaimniecības pakalpojumu sniegšana. Turklāt ar šiem izaicinājumiem mēs saskaramies arvien biežāk nekā iepriekš. Es mēģināšu paskaidrot saistības starp pirmo un otro pīlāru, jo mēs nevēlamies lauksaimniecības un vīdes pasākums pārcelt uz otro pīlāru. Mums būs nepieciešams veikt konkrētus pasākums, lai veicinātu lauksaimniecības ieguldījumu vīdes problēmā, vīdes problēma risināšanā. Protams, ka dalību valstis var noteikt savas prioritātes un uh, noteikt šos pasākumus, bet ko mēs piedāvājam pirmajā pīlārā? Tie ir daži vienkārši pasākumi, kas jau ir pieejami. Daži no tiem dalībvalstīs tiek eh, izmantoti arī eh, vides eh, jautājumu risināšanai. Tiešie maksājumi Mēs nerunājam šeit par pasākumiem, kas lauksaimniekiem ir nezināmi. Daži no tiem jau tiek praktizēti, un tāpēc mums būtu jāparaugās no abām pusēm. No vienas puses mums saka, ka mums ir jāsarežģī visas lietas, un no otras puses mēs piedāvājam lauksaimniekiem kompensācijas par to, ko viņi jau dara. Bet realitātē patiesība ir kaut kur pa vidu. Uh, Ko tad mēs mēģinam šeit darīt? Mēs mēģinam identificēt konkrēto pasākumu tipu, nosacījumus un um, zonas, kurās uh, tas, var, tie var tikt īstenoti. Un, uh, protams, ka vienlaikus mēs nedrīkstam aizmirst, ka tiešo maksājumu galvenais mērķis ir nevis tikai nodrošināt ieņēmumu atbalstu, bet arī uh, lai nodrošinātu zināmas sabiedrībai vajadzīgas preces. Mums ir jāņem vērā, ka ir daži reģioni, kuri saskaras ar, īpaš, ar, ar īpašiem apstākļiem, tos var dēvēt par dabiskiem ierobežojumiem vai kā jūs to vēlaties, un mums tas ir jāņem vērā tad, kad mēs uh, domājam par sabalansētu atbalstu dalību valstīs. Visbeidzot, uh, problēmas, kas saistītas ar uh, mazo eh, saimniecību īpašniekiem ar griestu noteikšanu, tad eh, ir jāņem vērā, ka mums ir jānodrošina atbalsts ne tikai pārtikas ražošanai, bet lauksaimniecības, arī lauksaimniecības pakalpojumiem. Kur tad mēs varam novilkt šo līniju? Šeit mums ir jāatrod skaidra atbilde. Un dažas atbildes uh, nebūs īsti, īsti neatbildēs uz jautājumu, vai lauksaimniecības uzņēmumu var sadalīt vairākās daļās. Protams, ka zīdainis nevar būt lauksaimnieks, bet ir arī smagākas problēmas, piemēram, ne tikai kopēja nelielā lauksaimnieka definīcija, bet arī aktīva lauksaimnieka definīcija Šie ir jautājumi, kas mums ir jārisina, un mums ir jāatrod līdzsvars starp nepieciešamību nodrošināt papildu atbalstu mazajiem lauksaimniekiem un vienlaikus eh, darot eh, to, neietekmējot eh, ES lauksaimniecisko struktūru. Šī ir tā joma, kur rodas visvairāk jautājumu, un tas atspoguļo jaunās KLP prioritātes. Es gribēju pievērst uh, papildu uzmanību arī cēnu svārstību jautājumiem un tirgus pārvaldībai. Tirgus pārvaldība ir ļoti vispārīgs termins, kas uh, var tikt skatīts ļoti dažādās situācijās. Jaunā situācija, ar kuru mēs saskaramies lauksaimniecībā, ir uh, tāda, ka ražošanas izmaksas uh, vēsturiski ir ar, vēsturiskā kontekstā ir ārkārtīgi augstas, un tādas tās arī paliks. No otras puses, mums ir visi tradicionālie intervences mehānismi, kas var tā, kalpot kā drošības tīkls. Mēs uh, redzam, cik vērtīgi tie var būt, kad mēs uh, risinām šādas krīzes. Mēs uh, apzināmies, ka tie nenodrošina atbilstošs tirgus signālus uh, lauksaimniekiem, ka tiem ir jāveic pielāgošanās. Bet mēs redzam, ka cēnu svārstības uh, ietekmē arī ieņēmumus, un tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, kas uh, ir pazīstams mums visiem. Es domāju, ka šeit varētu būt vairākas atbildes, un iespējams, ka ir jākombinē dažādi pasākumi ne katrā dalību valstī un nekādā, ne katrā sektorā būs derīga viena atbilde un uh, vienādi pasākumi. Priekšsādātāji šeit es gribētu pielikt punktu, bet es uh, gribu jums apsolīt, ka šajā uh, pro, ietekmes novērtējuma sagatavošanas procesā, kas tiks veikts pirms likumdošanas priekšni, priekšlikumu izstrādes, mēs veiksim stabilu analīzi. Es saprotu, ka arī jūs veiksiet savu analīzi, un, uh, protams, ka jūs varat droši uzdot uh, mums savus jautājumus. Paldies, Tāsus. Es esmu līdzīgās domās. Es domāju, ka mums patiešām jāsas, jāstrādā saskaņoti. Mums jā, jāstrādā gan mūsu darba grupā, gan arī uh, ar Desa kungu. Mums jāstrādā arī roku rokās ar uh, ēnu referentiem, un mums jācenšas virzīties pēc iespējas ātrus priekš, lai komisijas leģislatīvais priekšlikums pēc iespējas varētu ņemt vērā mūsu um, viedokļus. Nu, tagad mēs esam uh, pabeiguši diskusijas. Nezinu, ja Alberts būtu varējis palikt, palikt pie mums, viņš varbūt kā ziņotājs var, būtu varējis teikt noslēguma vārds, bet diemžēl viņam bija jādodas prom. Un tāpēc es domāju, ka mēs varam šeit pabeigt mūsu diskusijas par kopēju lauksaimniecības politiku līdz 2020. gadam. Domāju, ka tagad mums būs neliela pauze, mēs to varam atļauties, un pēc tam pie mums eh, mūsu vidu ieradīsies. Um, Lainsa kungs. Un tātad īsa pauza uz trīs tikšanos.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 jean-françois Maquignon.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 Nicole. Iniziamo. Prendete posto. I need some yeah, I will have, I will yeah, yeah, quickly, but yeah, yeah. 20 minutes. Yeah, Somebody. Uh, yeah. Possiamo iniziare? Varam sākt. Lūdzu, ieņemiet visas savas vietas. Pagājušais punkts mūsu darba kārtības, darba kārtībā ir desmitais punkts. Direktīvas grozīšana attiecībā uz iespēju dalībvalstīm ierobežot vai aizliegt ģēmo audzēšanu savā teritorijā. Lūdzu, apsēdieties visi. Tad šī ir direktīva 2001, slīpsvītra 18, slīpsvītra EK attiecībā uz ģēmo ierobežošanu vai aizliekšanu dalībvalstu teritorijās. Pēc pirmajām diskusijām par šiem jautājumiem oktobra beigās ir parādījušies jaunas lietas. Bija daudz negatīvu reakciju no lauksaimniecības, vides ministriem, padomis, juridiskais dienests ir izteicis ļoti stingru kritiku komisijas priekšlikumam, un šodien mums ir divi pārstāvji no mūsu parlamenta juridiskā dienesta Gomes Lejālas kundze un Johannese Savastava Popolo kundze. Viņi mūs iepazīstinās ar mūsu juristu viedokli, un tad es pats uzdošu pāris jautājumus, jo Lajena kungs to man lūdza, viņam nebija iespējams ierasties. Tādējādi mēs varēsim reaģēt mazliet uz mūsu referenta jautājumiem. Tagad došu vārdu juridiskajam dienestam. Lūdzu, juridiskā dienesta pārstāvis izteikties īsi. Lūdzu, Marija Gomes Leāra kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka jums ir pieejams mūsu atzinuma kopijas materiāls. Un tā kā viss jau ir uzrakstīts, es tiešām izteikšos ļoti īsi. Vides komiteja izteica bažas par priekšlikumu juridiskajiem aspektiem. Jūs zinat, ka ar šo priekšlikumu direktīvu 2001 līdz 18 tiks mainīta. Tiek paredzēta harmonizēta sistēma, kas attiecas uz vides un veselības riskiem, kā arī apstiprināšanas procedūrām. Uh, Tas nozīmē, ka dalībvalstis savā teritorijā var ievest tikai tādus ģēmo, kas ir saskaņā ar šiem harmonizētiem noteikumiem. Tādi produkti, kuri atbilst šiem harmonizētajām normām, var brīvi tikt izmantoti tirgus. Šī ir galvenā klauzula, un tā atbilst arī uh, 114. pantam Lisabonas līgumā un iekšējā tirgus noteikumiem. Šiem tiesību normām jāsaskan ar attiecīgo dokumentu mērķiem, un šis tiesiskais pamatojums tiešām sakrīt ar direktīvas priekšmetu un darbības jomu komisija vēlas izmainīt šo direktīvu un pievienot jaunu pantu. Tātad jau esošajā regulējošā ietvarā tiek iekļauts jauns pants. Mūsuprāt, šis priekšlikums jāplūko kopumā, mērķis jau paliek tas pats, un globālais ietvars netiek mainīts. Tādēļ mēs nekādas juridiskas nesakritības. Tas ir saskaņots ar esošo tiesisko regulējumu. Taču mēs arī zinām to, protams, mums mazliet jārunā par šo jauno priekšlikumu, šo jauno pantu un par tā sat struktūru. Šis pāns nosaka to, ka dalībvalsts var izmantot restriktīvas pasākumus attiecībā uz jau saskaņā ar šo harmonizācijas procesu akceptētiem ģēmo. Ja ir citi iemesli, ne tikai vides un veselības riski, kas to pamato, un ja tas ir saskaņā ar dažādiem līgumiem, mēs gribējām paskaidrot, ka teikums, kas atsaucas uz saskaņā ar līgumu, nozīmē saskaņā ar to līgumu, kā tas tiek interpretēts jurisdikcijā. Tātad šis punkts par efektīviem pasākumiem, kuru komisija iesaka saistībā ar šiem tirgiem, vēl joprojām jāsaprot restriktīvā ziņā un kā dalībvalsts to nevar pārāk plaši interpretēt. Šiem mērķiem jābūt tiešām ārkārtīgiem šiem iemesliem vispārējās sabiedrības interesēs, nevis kaut kādiem nenoteiktiem. Un ja dalībvalsts par iemeslu min šo vispārējo interesi un ierobežot iekšējo tirgu, tad Eiropas kopiena tiesa pārbauda, vai šī iemesla ir pamatoti. Tad ir šiem pasākumiem jābūt proporcionāliem. Konkrēti mās pasākumi Tiem jāatbilst tiešām tikai pašām nepieciešamākajiem, lai varētu nodrošināt šīs sabiedrības intereses. Tādēļ ir nepieciešami pasāk, pārbaudis, lai izvēlos tāds pasākums, kas tiešām aizsargā sabiedrības intereses. Ja dalībvalsts vēl šo pantu izmantot, tad viņiem ir jāievēro viss šis priekšnosacījumu katalogs, kuru uh, kas ir saistīts ar mūsu līguma interpretāciju. Nu, mēs varētu paraudzīties, kāda ir praktiskā liederība šīm normām, raugoties visiem šiem ierobežojumiem, priekšnosacījumiem un līgumiem un uh, judikatūru. Es domāju, ka šeit komisijas attiecīgie dienesti ir vislabāk tie piemēroti, lai pastāstītu, kā šie panti realitātē strādās. Tad vēl viens jautājums. Sadarbība, sadzīvošana ar KAT un Pasaules tirniecības organizācijas normām. Iespējams, ka mana kolēģi varētu izteikties par šiem jautājumiem, tad arī mēs varēsim atbildēt uz jautājumiem. Uh, Ja juridiskais dienests varētu piekrist, saka priekšsēdētājs, proti būs jautājumi arī, uz kuriem jums noteikti vajadzēs atbildēt, jo tos sagatavoja referents, tātad es viņus nolasīšu un iespējams, ka varēsiet dot arī atbildes uzreiz. Un tad, protams, sāksim arī diskusiju. Tad pirmais jautājums. protams, arī komisijas pārstāvs, kurš pārstāv veselības ģenerāla direktorātu, var atbildēt. Tātad šīs jautājums. Kādas garantijas pastāv dalību valstīm ierobežot ģēmo audzēšanu konkrētās teritorijās, izmantojot elastīguma sistēmas, pieņemot šos līdzpastāvēšanas pasākumus un ņemot vērā komisijas lēmumu pārbaudīt direktīvu no 2001. gadu. Tāda ir jautājuma no referenta. Prot, arī izmainīja 27. panta ap, apakšpunktu, lai noteiktu normas attiecībā uz dalībvalstu situāciju un lai panāktu elastīgumu. Otrais jautājums. Tā kā daudzas nacionālās valdības, kurās ir mazākumā padomām vēlas noraidīt šo priekšlikumu, vai tad vispār mm, ir nepieciešams turpināt mūsu darbu, vai mēs vienkārši zaudēsim dā, eh, laiku. Trešais jautājums. Kā Eiropas parlaments var izmainīt šo priekšlikumu, ņemot vērā to, ka juridiskais dienesti parlamentā, komisijā un padomē attiecībā uz šo līguma 114. panta normām ir pretrunīgi šie atzinumi, un ceturtais jautājums komisija nepiekrīt padomē un darbam, kas tika veikts eh, darba grupā par ģēmo. Un vai ir kādi, kādi ir šie iemesli, kāpēc dalībvalsts vēlas ierobežot ģēmo? Likumdevējiem taču ir jāiesaistās šajā attīstībā, lai varētu gūt uh, jaunākās zināšanas par šī nozari. Nav pietiekami skaidrs, kādi būtu argumenti par šādiem ierobežojušiem pasākumiem. Un pēdējais jautājums ir nepieciešama lielāka skaidrība par iespējamo uh, konfliktu attiecībā uz Pasaules tirniecības organizāciju, veselības organizāciju un tiem pasākumiem, kuras dalība valsts īstenotu saistībā ar šiem priekšlikumiem, kā lai mēs panākam skaidrību šeit. Komisijai ir jādod tādas norādes dalību valstīm, tā kā to pieprasa dalību valsts jaunākajās padomas sēdēs un saskaņā ar neseniem juridiskajiem atzinumiem un tām bažām, kas tika paustas Pasaules tirniecības organizācijā, tad vai dalībvalstīm ir iespēja noteikt ierobežojums uz ģenētiski modificētām sēklām, balstoties tādiem uh, eh, pamatojumiem, kas nav zinātnisks. Un vēl divi pēdējie jautājumi. Ja dalībvalstī ir jāatbild uz kādu Pasaules tirniecības organizācijas sūdzību saistībā ar šiem nacionālajiem pasākumiem, tad cik lielā mērā ir atbildīga komisija, lai aizstāvētu šo gadījumu? Un pēdējais jautājums. Komisija izteicās par padomes tiesisko pam atzinumu un vēlas arī izteikties par parlamenta juridiskā dienesta atzinumu. Tātad šis bija mans jautājums sarakstos, sagatavoja Džordžs Lajens, un es tos jums nolasīju. Uh, vienkārši. Tagad, protams, došu vārdu komisijas pārstāvim. Un pēc tam mēs sāksim, tad sāksim ar komisiju, un tad juridiskais dienas no parlamenta varēs atbildēt. Lūdzu. Monsieur Poudeli, allez la parole. Oui, merci, monsieur le président. Tout d'abord, je voudrais en préliminaire. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms es vēlētos teikt, ka mēs apsveicam to, ka e, mēs varam lasīt šādu uh, juridiskā dienesta atzinumu. Visi zina, ka padoms juridiskā dienesta atzinums tika lasīts ar lielām bažām, un mēs uh, ar li ļoti lielām cerībām gaidījām parlamentu juridiskā dienesta atzinumu. Parlamentu juridiskais dienests mūsu atzinumu at, um, apstiprināja, un tas mūs uh, ļoti iepriecina. Pēdējais jautājums no Lainkunga. Īsti nebija paredzēts to tā oficiāli atbildēt. Nezinu, vai jūs būsiet apmierināti ar mūsu, ar manu mutisko atbildi, bet mēs varam apstiprināt, ka atzinums mūs ļoti apmierina. Mēs ņemsim to vērā, vairāk tālāk mēs nereaģēsim, izņemot, ja nu no nu jūsu puses būs, būtu kāds formāls rakstisks lūgums, bet citādi mēs vienkārši ieprotokolēsim, ka parlamenta atzinums mums ir pieņemams. Par citiem jautājumiem. Pirmais jautājums. Vai šāds priekšlikums ir nepieciešams? Nu, protams, skaidrs būtu mūsu atbildi lai radītu skaidrību tiesiskajā situācijā. Mēs zinām, ka agrākajās sistēmās ar, eh, ar sešas dalībvalstis bija pieņēmušas aizsardzības klauzulas, kuras citā, at, citām atsevišķām dalībvalstīm eh, bija nepieņemams. Padoma katru reizi mūsu leģislatīvos priekšlikums noraidīja, un tad eh, radās juridisks haoss. Komisija nevēlējās doties uz eh, tiesu un, un apsūdzēt dalībvalsts, un Parozo kungs eh, gribēja noskaidrot situāciju, un tāpēc 13. jūlijā tika izstrādāts šis dokuments, kur bija runāts arī par katras dalībvalsts brīvu izlē, izvēli GMO audzēšanā savā teritorijā. Un tagad direktīvā ir jānoskaidro, uh, cik tālu katra valsts šeit brīvi var rīkoties. Un līdz ar to dalībvalstīm ir iespēja pašām pieņemt lēmumu. Otrais lajena jautājums attiecībā uz šo mazākumu padu, padome. Jūs jau paši teicāt, ka mēs vienkārši zaudējam laiku šādā veidā. Zinu, tas ir plašs jautājums, nezinu, kā lai te konkrēti atbild, bet padome. Un man jāsaka, ka agrī padomē un vīdas padomē notika diskusijas. Nevienmēr eh, šīs diskusijas notiek uz viena viļņa, tā teikt. Vīdas padomē, piemēram, atsevišķas dalībvalstis eh, veido eh, nelielu minoritāti, kuri eh, ir kā protestē. Eh, puse eh, atbalsta un pārējie vēl nogaida padomas atzinumu. Nu, tas tātad pastāv vēl neskaidrības par šo tiesisko pamatu. Un tad, protams, vēl visi gaida parlamenta pozīciju. Dalība valstis ir saņēmuši šos trīs atzinumus komisijas padomus un parlamentu, un tagad no jums jāpieņem lēmums. Mēs negribam visus saskatīt tikai melnās krāsās, bet mēs domājam, ka mēs nezaudējam laiku diskutējot par šiem jautājumiem. Nu, vismaz jūsu komitejā priekšsēdētāja kungs, ne Dalī kungs, komisārs Dalī, katrā ziņā vēlas padzināt diskusijas par šo priekšlikumu. Šis priekšlikums attiecās uz tikai uz audzēšanu, un juridiskais dienests pilnīgi pareizi uz to ir norādījis, ka vēl ir gaidāmas diskusijas 2012. gadā par visu eh, likumdošanu, kas saistīta ar GMO, un eh, mēs negribam tagad, nu, uzsākt tādu vispārēju milzīgu diskusiju. Mēs gribētu koncentrēties uz ģēmo audzēšanu dalībvalstīs, katrā atsevišķā dalībvalstī. Tālāk. Kā varam tagad reaģēt uz to, ka šie trīs atzinumi ir daļai pretrunā? Es, par, es to noskaidrošu. Un ceturtais jautājums, kāpēc komisija nedomā, jeb neatbalsta uh, argumentus, kurus izsaka dalībvalstis? Uh, Kāpēc komisija nav vienās domās ar parlamentu? Nē, mēs neesam pret, mēs taču varam viens otram pievienoties. Jūs zināt, ka juridiskais dienests attaisnojušos iemeslus e, balsta uz um, vietējām tradīcijām. Mēs zinām, ka dalību valstīm ir savi e, iemesli par vai pret šai audzēšanai piemēram, aizsargājot kultūra, kultūras tradīcijas un tā tālāk. Katrā ziņā mums ir jā, jā paredz iespēja, ka dalība valsts var izmantot gan konvencionālās metodas, gan uh, E, arī izdarīt citu izvēli. Ja kāda valsts vēlas vairāk um, pievērsties šai bioloģiskajai audzēšanai, tad tas, protams, arī viss jāpamato. Dalība valstis. Mēs nevaram dalību valstīm noteikt, kā, viņām, kā viņām būtu jāargumentē. Komisijas speciālie dienesti un arī juridiskais dienesms, dienests saka, ka mēs tā nevaram noteikt, tas būtu pret sabiedrības kārtību. Turklāt ir arī citi e, iemesli. Un katrā ziņā šādi mēs nevaram rīkoties, un es domāju, ka no juridiskā viedokļa mēs varam to arī saprast. Bet, un šeit mēs jums pilnīgi piekrītam, mēs jūs iepazīstināsim ar mūsu virzieniem, un mēs gribam arī risināt šo problēmu ar PTO. Un kas at... Es domāju, ka dalību valstu viedokļi var tikt saskaņot ar PTO noteikumiem. Protams, nevar jums to pilnībā apsolīt, ka kā, kādu dienu kāda PTO dalībvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Uh, būs uh, būs protestēs pret kādu Eiropas Savienības dalību valsti, kurai ir šādi pasākumi. Bet šeit pagaidām neviena trešā valsts tādā veidā nav iesaistīsies, trešā valsts, kas nav Eiropas Savienības dalība valsts. Un tālāk domājot par šiem uh, attaisnojušiem iemesliem, tie ir jāizstrādā ļoti rūpīgi, bet uh, tie ir savienojami ar PTO noteikumiem un direktīvu. Un tagad nu mana atbilda uz sasto jautājumu. Ja kāda dalība, kā PTO apsūdz, ka dalībvalsts, ka diskriminācijas dēļ, piemēram, tad mēs uh, atbalstīsim šo valsti, mēs atbalstīsim uh, to un aizstāvēsim. Tā, mēs esam tā apņēmušies rīkoties. Dalīkungs šādu solījumu ir sniedzis atklātībā, un mēs pilnīgi noteikti atbalstīsim šo uh, valsti, lai tā var aizstāvēties pret šo trešo valsti. Nu, tas būtu īsumā, tās būtu īsumā manas atbildes uz Laina kunga jautājumiem. Man gribu teikt, ka man tiešām žēl, ka viņš pats šodien nevarēja ierasties. Bet es domāju, ka mūsu saruna ar viņu būtu bijusi ļoti interesanta. Lielas paldies! Paldies! Tātad šādas atbildes komisijai. Protams, būs vēl arī iespēja izteikties. Uh, eh, Lefona kungam vārds. Uh, Jā, man arī žēl, ka Džordžs Lajans sniega dēļ nevarēja ierasties. Un eh, es eh, būtu tikai bijis priecīgs, ja viņš šeit būtu bijis klāt, jo mēs svērtēja augstu ne tikai viņa darbu, bet arī draudzību. Bet eh, par, par pašu jautājumu konkrēti. Es domāju, ka šeit mums ir arī politiski izaicinājumi. Es esmu iepazinies ar ju juridiskiem argumentiem, un mums ir nu, šī politiskā problēma. Jautājums par GMO, tas, tas nav tikai jautājums par eh, noteikumiem vienu. Un, bet mums ir arī jāpievēršas tehniskajam progresam. Es pats domāju par sekojošo. Jautājums ir tāds, kāpēc kāda valsts, kādai dalībvalstī būtu jāaizliedz, ka tiek izmantots ģēmo eh, sēklu materiāls. Un pamatojoties uz juridiskiem argumentiem. Ar šo atļaušanu vai neatļaušanu eh, ir visumā tā, ka neatsaucās tikai uz to, vai tas ir veselīgi vai nē, bet ir arī vēl citi eh, kritēriji, piemēram, strateģisks izvēles iespējas, mm, domājot īpaši par biolauksaimniecību, bet ja mēs, kāpēc mums vajadzētu šādā veidā uz to skatīties? Kāpēc to visu nevarētu varbūt, piemēram, īstenot pozitīvā veidā? Šis, es domāju, ka tas ir pilnīgi normāli, ka valsts pati izvēlas un tā pati nosaka, vai tā grib veicināt biolauksaimniecību, jeb kādu citu. Kāpēc mums vajadzētu noteikt šādu aizliegumu? Jo, manuprāt, šajās debatēs izšķirošais ir tas, ka mēs e, nedarbojamies tādā veidā pret ģēmo, jo mēs taču zinām, ka Eiropa zināmā vēl, mērā vēlas e, līdzās pastāvēšanu. Piemēram, salīdzinājumā ar citiem kontinentiem, Eiropā, Eiropai ir kvalitatīvu, augstu līmeņu politiku. Un kāpēc eh, mēs tādu arī vēlamies, un kāpēc mēs tagad šādi rīkojamies pret ģēmo? Tāpēc mums nepieciešama likumdošana, jo mēs taču gribam eh, kaut kur šo līdzās pasāvēšanu. Un tad vēlreiz uz to jautājumu, kāpēc jūs nevarat skaidri to pateikt tā vietā, uh, lai runātu tā puķēni. Ja mēs gribam uh, socioloģisko politiku ar šādu virzienu, tad jāparedz iespēja, jāparedz iespēja ģēmo aizliegumam, bet. Nu, tas būtu viss. Paldies. Eņģelūts. Paldies, priekšstādātāji. Šī ir ārkārtas situācija, kur zinātne ātri virzās uz priekšu, bet man ir viens jautājums juridiskā dienesta pārstāvim. Kāpēc pēkšņi šajā argumentā tiek minēta PTO? Jo tas attiecās tikai uz dalību valstīm. Protams, ka PTO būtu jāiesaista tagad, jo ES šobrīd ierobežo ģēmo, dažas, dažas valstis to dara. Es vienkārši brīnos, kāpēc šāda atšķirība, kāpēc PTO ieša, iesaistās pašlaik, jo mm, lēmumu pieņemšana ir dalībvalstu ziņām. Paraugoties uz to, ko sacīja komisija, uh, par iemesliem, kas dalību valstīm ļauj ierobežot ģēmo audzēšanu. Uh, pārbaudes, dažādi lauksaimniecības veidi, organiskās lauksaimniecības privileģēšana, tad mēs redzam, ka šeit notiek mm, tāda interešu bīdīšana. No otras puses uh, pastāv Greenpeace, kurš kurš uh, bija pirmais, kas uzsāka lobēšanas uh, kampaņu par to, cik, brī, cik briesmīgi ir ģēmo. Uh, Mēs uh, redzējām, ka Greenpeace aktīvisti vēlāk televīzijā teica, ka mēs esam kļūdījušies ar ģēmo. Tāpēc es brīnos, cik ilgi šī opozīcija turpināsies. Ko tad mēs uh, varam panākt? Pēc dažiem gadiem varbūt tiesas izlems, kāda ir kultūras prakse bet uh, publi, publiskā opoz, pretošanās uh, ģēmo varbūt jau būs beigusies. Es uh, gribu uzdot jums jautājumu, kas tad ir labāks uh, pēc kvalitātes? Eh, vai organisks kartupelis, kuru piemeklē slimības un kurš pilnīgi melns un uh, neglīts vai skaists un uh, apaļš ģēmo kartupelis. Lai atbildētu jums uz uh, šo jautājumu, man ir jāsaka, ka tos, protams, ir. Eh, eh, tos eh, ģēmo ir jābūt arī ēdamiem, protams, lai tie nebūtu tādi, organiskiem lauksaimniekiem jābūt ēdamiem, lai tie nebūtu mm, tik neglīti. Magīnes skondze, lūdzu. Lab, paldies. Es gribētu teikt, ka konvencionālā lauksaimniecība tomēr spēlē galveno lomu, un mani ļoti darīja bažīgu uh, šī polarizācija par to, ka viena lauksaimniecība ir labāka par otru. Es nāku no valsts, kur um, mm, daudzi cilvēki gāja bojā bada laikā, kad iznīka labības un citu kultūru augusējumi, un mums um, būtu jādomā par to, uh, ka daudzas valstis vēl nav pieņēmušas savu lēmumu. Šī diskusija ir gan politiska, gan emocionāla, bet praktis, praksa ir tāda, ka Eiropas valstīs jau tiek audzēta ģēmo sāja, un uh, tas tiek darīts jau daudzas gadus. Es uh, saprotu šos emocionālos kom komentārus par uh, GMO, tomēr raugoties no tiesisko argumentu viedokļa, uh, manī rada mūsumu tas, ka šī diskusija ir pārsteidzīga, ņemot vērā to, ka šī priekšlikuma virzībā ir iesaistīta arī padome. Es saprotu, ka komisija vēlas izteikt priekšlikumu šajā sakarā. Protams, ka tā dažām dalību valstīm ir problēma, ja tās nevēlas audz atļaut ģēmo audzēšanu, tomēr dažās valstīs šī problēma vēl nemaz nav radusies. Uh, Es domāju, ka ar ņemot vērā līdzās pastāvēšanas noteikumus ir iespējams padarīt, um, ir iespējams izmantot abu veidu lauksaimniecību. Es domāju, arī lauksaimniekiem būtu jā, jāveicina informētība par GMO, kas varētu veicināt uh, juridisko šķēršļu likvidēšanu ja mēs dalību valstīm atļausim izvēlēties pašām savu attīstību, tad um, to zināmā mērā diktēs tirgus. Es a, uh, domāju, ka dalībvalstīm būtu jādod lielākas elastības iespējas, kad mēs a, uh, raugāmies uz KLP šajā jomā. Tas arī būtu viss. Paldies, priekšstādātāji! Man ir tikai viena piebilde, kad es dzirdu, ka pastāv arī sociāli un kulturāli iemesli juridiskiem lēmumiem, tad raugoties no sabiedrības viedokļa, tas var ātri mainīties, un es domāju, ka mums ir jāraugās, kādas ir galvenās tendences sabiedrībā. Sabiedrība savus uzskats ļoti bieži maina. Un uh, mēs redzam, ka katoļu baznīcas zinātniskā padome nesen teica, ka uh, game over. Uz dažām lietām, dažas lietas var raudzīties um, savādāk. Tāpēc es uzskatu, ka mums būtu jābalstās uz zinātnes atziņām. Paldies! Mulțumesc și pentru că nu sunt alte cereri. Liels paldies! Tā kā pašlaik neviens nav pieteicies runāt, es došu vārdu komisijai, lai atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem. Paldies! Paldies, priekšstādātāji kungs! Jā, bija daži jautājumi, bija arī komentāri. Runājot par uh, to, ka Barozu 2009. gada novembrī savā runā pēc atkal ievēlēš, atkārtotās ievēlēšanas uzsvēra to, ka Dalību valstīm ir jādod iespēja izvēlēties um, vai atļaut ģēmo audzēšanu, lai nebūtu tā, ka tie, kuri vēlas um, atļaut ģēmo audzēšanu, ka viņiem ir jādod, jāiesniedz iesniegums. Lai, viņš vēlējās, lai tas būtu otrādāk. Un tas tika saistīts ar to, ka GMO nerada nekādas bīstamas uh, riskus uh, cilvēka veselībai un apkārtējai vidē. Zinātnieki mums saka, ka ģēmo nerada nekādus veselības riskus. Un stratēģija ir tāda, ka tad, ja kāds vēlas aizliegt ģēmo audzēšanu, tad uh, šis lēmums ir jāpieņem valsts vai reģionālā līmenī arī federālās valstīs kāds konkrēts reģions varētu pieņemt šādu lēmumu, proti aizliegt ģēmo audzēšanu kādā konkrētā reģionā, nevis visā dalību valstī. Šī e, pieeja tika e, radīta ņemot vērā to, ka pēdējais vārds būtu jāsaka zinātniekiem Ja zinātnieki teiktu, ka ģēmo rada draudas cilvēkam, apkārtējai videi, dzīvniekiem, tad eh, šī situācija būtu pavisam cita un eh, ģēmo audzēšana netiktu atļauta. GMO izmanto, kad mēs runājam par GMO izmantošanu sēklā, tad eh, jāņem vērā, ka ģēmo varētu izplatīties arī tādu to dalību valstu teritorijā, kuras ir aizliegušas ģēmo audzēšanu. Tas savukārt nozīmē, ka ir spēkā jauna stratēģija un dalību valstu uzdevums uh, būtu attaisnot šo aizliegumu, pamatot to. 13. jūnija padomē tika, pieņemts, um, tika pieņemta dokumentu pakotne par līdzās pastāvēšanu. Jo, ja līdzās uh, la, konvencionālajai vai bioloģiskajai lauksaimniecībai tiek uh, izmantoti ģēmo, tur tika paredzēts vairāk detaļu. Dalību valstis jautāja, kā var regulēt attālumu starp konvencionālo, konvencionālās lauksaimniecības tīrumiem un ģēmo tīrumiem. Šis teksts tika izmantots par pamatu, lai noteiktu šos attālums. Tas pats attiecas uz piesārņojumu, arī tas ir ārkārtīgi jūtīgs punkts. Izskanēja jautājums arī par to, kāpēc PTO ir iesaistījušies šajā diskusijā. Protams, tas nav saistīts tikai ar zinātni, bet VT, PTO šeit iesaistās automātiski. Uh, mūsu pārstāvji no Tirzniecības eh, ģenerāla direktorāta uzdeva jautājumu par to, vai visi šie lēmumi neradītu līdzsvara trūkumu, kas varētu beigties ar PTO aizliegumu. Un eh, galu galā Eiropas komisija nokļūtu uh, piespiedu situācijā, kad būtu jāpieņem tādi lēmumi, kā mums uh, jau nācās attiecībā uz uh, lopkopībā izmantojumiem hormoniem, kas veicina augšanu. Tas nozīmētu uh, smagas finansiālas sakas, jo mums būtu jāmaksā kompensācijas ASV. Starptautiskajai tirzniecībai GMO ir tik svarīgi, ka dalību valstis un uh, to parlamenti var radīt situāciju, kas uh, šīm valstīm finansiāli dārgi maksātu. Tik daudz uh, gribēju teikt atbildot uz šiem jautājumiem. Jā, liels paldies! Līdz ar to mēs būtu pabeiguši viedokļu apmaiņu par direktīvas 2001-18 grozīšanu. Mūsu nākamā sanāksme ir 2011. gada 25. janvārī. Mēs sāksim pulksten 15. un 26. janvārī. Mēs pirmā sesija sāksies 9. un otrā 15. Paldies!